So, good afternoon. Labdien! Man ir prieks jūs visus redzēt šajā divu dienu sanāksmē. Gan jūs visi kolēģi, gan arī aicinātie viesi. Vispirms es vēlētos jums paskaidrot darba kārtību un to, kā mēs esam sadalījuši darba laiku šodien. Tātad vispirms stundu mēs veltīsim Turcijai, pēc tam stundu stāvoklim eh, cietumos Sīrijā un Libānā, un pēdējā stunda tiks veltīta Kazahstānai. Un es vēlētos arī nākt klajā ar diviem paši uh, attiecībā uz Sīriju un Libānu. Jūs varbūt atcerieties, ka mēs vēlējāmies, lai mums būtu apvienota uzklausīšana par cietumu situāciju Sīrijā, Libānā, Palestīnā un Izrēlā. Mēs ļoti grūti strādājām, bet no Izrēlas un Palestīnas mēs, diemžēl, nevarējām referentus uzaicināt uz šo sanāksmi, un līdz ar to Mēs ar Palestīnas un Izrēlas uh, cietumiem tātad strādāsim kādā citā sanāksmē, tad, kad to varēs iekļaut darba kārtībā. Kas attiec uz Kazahī, Kazahstānu, tad vispirms uh, bija pieprasījums no Kazahstānas uh, vēstniecības pārcelt uzklausīšanu, jo šīs dienas laikā un rītdien Kazahstānas prezidents Nazarbājev kungs apmeklē Eiropas institūcijas, un viņš būs rīt parlamentā kad arī mēs plānojām šo te uzklausīšanu. Acīm redzot, tā bija tīra sagadīšanās. Un faktiski nebija tā domāts vai plānots, ka Nazarbājs tieši šajā dienā šeit arī būs. Un tad man vajadzēja uh, pieņemt lēmumu, tā kā mums ir ļoti saspringta darba kārtība, tad mēs tomēr turēsimies pie eh, savas darba kārtības, un eh, mūsu vēstījums Kazahstānai ir sekojošs, ka mēs ļoti stingri turēsimies pie tā, ka pie tiem principiem, kas attiec uz cilvēktiesību ievērošanu un aizstāvēsim tos. Tālāk priekšsēdētājs Puzeks eh, tiksies ar Nazarbājo kungu rīt, proti otrdien, un tāpēc es piekrītu tam, ka šī uzklausīšana būs tad, kad viņa būs, un es domāju, ka eh, tas ir tāds ļoti civilizēts lēmums, un šobrīd mums klāt ir arī Kazahijas vēstniecības pārstāvi, tā kā es viņus apsveicu. Kas attiec uz rītdienas darba kārtību, pēc jautājuma laika. Um, izskatīsim Andrikienas kundzes ziņojumu par cilvēktiesību situāciju Eiropas Savienībā tālāk. Es situāciju Turkmenistānā un visbeidzot eh, paplašinātais birojs līdz 12.30 pēdējā stunda. Lūk, tāda ir darba kārtība un tagad es eh, aicinātu jūs apstiprināt šo darba kārtību un neredzu iebildumus. Daži paziņojumi no priekšsēdētāja puses par Saharovu balvu. Eh, Giljermo Fariņas kungs ir izvēlēts kā kandidāts. Uh, Sahrobalu saņemšanai, un priekšsēdētā konferences pagājušā ceturtdienā to apstiprināja. 15. decembrī notiks svinīgā pasniegšanas ceremonija un cilvēktiesību nodeļa un eh, komunikācija ģenerāla direktorāts mēģinās maksimāli uh, popularizēt un informēt par šo notikumu. Bija nolemts arī Orlo kungu uzaicināt, kas ir viens no eh, pagājušā gada uh, balvas ieguvējiem, bet jūs varbūt atceraties, ka Orlava eh, kungs pašlaik atrodas krimināla vajāšanā Krievijā, un viņa iespējas izbraukt no valsts varbūt ir ierobežotas. Un par to pagājušajā nedēļā mēs pieņēmām arī ārkārtas rezolūciju. Mums eh, vajadzētu atgādināt to, ka iepriekšējās reizēs, eh, tad, kad uh, balva tika piešķirta kubiešiem, uh, Uh, viņas arī ne, pieņēma mūsu uh, tātad ielūgumu, bet, kas attiec uz Fariņas kungu, kungu, mēs nezinām, vai viņš pats varēs ierasties, vai viņš aicinās kādu uzstāties viņa vietā. Priekšsēdētājs aicina arī uh, dāmas Baltā iepriekšējās Eh, balvas ieguvējas eh, saņemt balvu šogad, jo viņas to nevarēja izdarīt iepriekš. Tiklīdz mums būs vairāk informācijas par šo tēmu, tad, eh, protams, ka mēs apakškomitejas locekļus ar to iepazīstināsim. Fariņas veselības stāvoklis ir ļoti slikts, bet viņš e, gatavojas pieteikt nākamo bada streiku, ja viņam neļaus e, doties. Par šo Saharova balvas procedūru priekšsēdētājs ir uzaicināts ehm, samierināt jebkurus konfliktus, kas varētu rasties šādās eh, sanāksmēs, kur tiek izlēms par balvas piešķiršanu. Runājot ar kolēģiem no daudzām politiskām grupām, Un uh, skatoties, kas, eh, par ko sanāksmēs ir lēmts, es gribētu likt priekšā sekojošo. Mēs liktu priekšā, lai uh, galīgais lēmums tiktu pieņemts aizklātā balsojumā, kurā piedalās visi deputāti, un iespējams, ka vajadzētu vairāk kā vienu balsošanas kārtu. Un es, protams, saprotu, ka ir liela vēlme, lai visi tiktu pēc iespējas uh, tiešāk iesaistīt šī lēmuma pieņemšanā. Es domāju, ka šādu iespēju mēs varētu savā starpā pārunāt. Lūk, tas ir viens priekšlikums no manas puses, kā nodrošināt tādu demokrātiskāku lēmumu pieņemšanu. Es vēlētos atgādināt jums par pagājušās nedēļas plenārsēdi, tik pieņemta virkni svarīgu plenāru, eh, tātad lēmumu, un Es gribētu atgādināt par Ukrainu, Zimbabvi, Moldavu, Kambodžu, Krieviju. Tātad šie jautājumi tika izskatīti. Tālāk. Uh, bija runa, uh, tātad sarunas par jauno demokratizācijas un cilvēku tiesību instrumenta izveidošanu. Uh, Un šīs sarunas turpinās, un parlaments pagājušajā nedēļā principā piekrita un vienojās par savu nostāju, kas būtībā nozīmē to, ka parlaments nepiekrīt padomes nostājai, padome eh, delegētos eh, normatīvos aktus principēc negrib pieņemt, un mēs parlamentā esam savukārt vienisprātis par to, ka mēs uh, vienmēr pastāvēsim par to iekļaušanu visu lēmumu pieņemšanā par attiecīgo normu eh, ievērošanu un iekļaušanu saskaņā ar eh, līguma 209. pantu un visu, kas no tā izriet. Un te mums ir Lopvērs kundze, kas mūsu vārdā ir strādājusi ar Gāls kundzi kopā par uh, ziņojumu par šo instrumentu, pie ziņojumu par šo instrumentu, un mēs ceram, ka sarunas ar padomu turpmākajās nedēļās būs kaut galā veiksmīgas. Ir izveidota arī darba grupa, lai vienotos uh, ar padomu par šiem jautājumiem, un nu, redzēsim, kā viņiem veiksies ar uh, parlamenta uh, ļoti attaisnojumā viedokļa aizstāvēšana, ļoti pamatotā viedokļa aizstāvēšana. Tālāk ārējās di rīcības dienests. Pagājuši nedēļa beidzot tik pieņemta likumdošana, un tagad mēs gaidam nākošos soļus. Es vēlētos, lai jūs zinātu, ka esmu saņēmusi apliecinājumu no Eštonas kundzes par to, ka nekāda lēmumi e, pagaidām nav pieņemta attiecībā uz cilvēku tiesību jautājumiem, un mēs turpināsim atgādināt par savām prasībām, par to, lai attiecīgajās struktūrās tiktu iestrādāti e, šie cilvēktiesību principi un tiktu izveidots attiecīgs departaments vai nodaļa, kas par šīm lietām būtu atbildīga visaugstākajā līmenī. Uh, Jūs varbūt esat ievērojuši, ka ārlietu komitejas sanāksmē trešdien pulksten trijos piedalīsies eh, Eštons kundze, kas pārrunās virkni svarīgu politikas jautājumu. Tas varbūt nav eh, tas brīdis, kad runāt par struktūrām, taču es domāju, ka mēs varam atgādināt viņai par tām, nu, teiksim, ar vēstules starpniecību Mm, informējot par tiem lēmumiem, mm, kādus mēs šeit esam pieņēmuši. Es vēlētos jums arī paskaidrot, ka šonadēļ ceturtdien apakškomiteja ir aicināta piedalīties eh, neat, eh, neoficiālā kohom sanāksmē, kur tiks pārskatīta Eiropas cilvēktiesību stratēģija un mēs arī to varēsim apspriest paplašinātajā birojā, jo tā ir uh, svarīga iespēja, lai mēs debatēs šajā agrīnajā stadijā varētu jau apmainīties ar viedokļiem ar uh, cilvēktiesību atašajiem no dalībvalstīm. Un, kolēģi, jūs droši vien esat šokēti, tāpat kā es, varbūt arī pārsteigti runājot eh, par eh, ASV un eh, apvienotās karalistes militāru personu iesaistīšanos spīdzināšanās un tam līdzīgi Irākā un tie pārkāpumi, kas pārkāpja attiecīgo starptautisko konvenciju. <clears throat> un uh, Tā kā ASV un um, apvienotā karaliste, protams, ir vai tādas valstis, kas aizstāv cilvēktiesības visā pasaulē, nu mums tagad ir ļoti cieši jāsaist, jāseko tam, kā attīstās not, nu, notikumi. Tālāk, transatlantisko cilvēku tiesību um, aizstāv pārstāvis sarunas, un es domāju, ka tām arī ir jāsako un mums ir jāsadarbojas arī ar ASV kongresu attiecībā uz cilvēktiesību jautājumiem tieši tāpat, kā mēs to apspriedām jau maijā notikušajā vizītē uz ASV. Fanbinša Minša kungs no Vietnams, kas ir ārlietu ministrs, vēlējās organizēt video konferenci ar mani, un ar, arī ar uh, Robertu Goebbels kungu, mani tad pārstāvot šo komiteju, un viņš savukārt pārstāv ASEAN komiteju. Mums bija ļoti uh, noderīga tiešsaiste, veselu stundu gara. Jā, mēs tikāmies ar virkni Vietnamas līderu, un viens no uh, iemesliem, kādēļ viņš vēlējās ar mums apspriesties, uh, bija mm, gaidāmā partnerības un sadarbības līguma noslēgšana starp mums un EI un Vietnamu. Un tā tad mēs dalījāmies eh, savās bažās par cilvēku tiesību situāciju Vietnamā. Es norādīju ministru vietniekam, piemēram, uz to, ka esam pieņēmuši rezolūciju par situāciju Vietnamā 26. novembrī eh, pagājušajā gadā, kur mēs paudām bāžas eh, par reliģisko minoritāšu tiesību pārkāpumiem. Uh, Es minēju arī ārkārtīgi garos ieslodzījumus uh, par interneta uh, lietošanu, par blogu izvietošanu internetā, tālāk reliģisko kopienu uh, vajāšanu, piemēram, katoļu baznīcas vajāšana un arī dažu budistu klosteru piedarīgo vajāšanu. Un es e, tiešām ceru, ka ministrs saprot, ka Eiropas parlamentam šobrīd ir kompetence, pilna kompetence sacīt jā vai nē, e, noslēdzot jebkuru starptautisku vienošanos, ko slēdz Eiropas Savienība. Un es e, domāju, ka jūs arī saprotat, ko tas nozīmē mūsu apakškomitejai, kāda būs mūsu loma, slēdzot visus starptautiskos nolīgumus nākotnē. Uh, Cerams, ka ministrs saprata to, ka mēs gaidām pozitīvākus signālus no Vietnamas varas iestādēm par cilvēktiesību situāciju. Runājot par Nobel miera prēmiju, mm, es varu jums paziņot, ka Eiropas Savienības delegācija Pekinā Lieksjāvos sievai tieši uh, vēlējās nodot sveicienus no Eiropas parlamenta, taču, kad uh, mūsu diplomāts kopā ar diplomāta delegāciju ieradījās, ieradās pie Liksijas, kurai ir mājas arestā, tad, uh, lūk, šī pieeja viņai tika liekta. Uh, Viņas vīrs ir ieslodzīts jau divus gadus cietumā, viņam kopā ir piespriesti 11 gadi ieslodzījumā pār valsts apvērsumu mēģinājumu, tā ir apsūdzība. Un es gribētu teikt, ka mūsu augstā pārstāve caur savu uh, pārstāvi ir uh, tātad reaģējusi uz šo incidentu, viņa ir aicinājuši Lieksī atbrīvošanu arī mēs esam aicinājuši izbeigt šo te mājas arestu. Un visbeidzot par Ugandu. Es biju šokēta atklāt, ka vienā no galvenajām avīzēm, kas saucas Rolling Stone, uh, simts eh, homoseksuāļu adreses un fotografijas eh, tika publicētas, aicinot lasītājs nevairāk ne mazāk atrast eh, viņus un pakārt. Es varu šo visasākajā veidā tikai nosodīt un aicināt Ugandas valdību nodrošināt šo cilvēku drošību. Es aicinātu aicinu arī augsto pārstāvu Eiropas padomi un komisiju un darba valst, dalību valstis analizēt situāciju Ugandā attiecībā uz eh, cilvēku vajāšanu, kas notiek pamatojoties eh, uz eh, viņu seksuālo orientāciju. Un jūs varbūt atceraties, ka mēs esam pieņēmuši rezolūciju par antihomoseksuālo likumdošanu Ugandā 17. decembrī pagājušajā gadā un daļēji starptautiskas spiediena dēļ šis likums netika pieņemts, mums tomēr ir jāsako tām, <clears throat> kas notiek ar rezolūcijas izpildi, ja situācija nesāks uzlaboties. Nu, tā, līdz ar to priekšsēdētājs paziņojumi ir galā Un tagad es vēlētos pāriet pie trešā darba kārtības punkta, un tā ir uzklausīšana par eh, cilvēktiesību situāciju Turcijā saistībā ar komisijas 2010. gada 9. novembra progresa ziņojumu. Šis ir, eh, tātad, šī ir regulāra uzklausīšana, kas notiek ik gadus. Mēs centīsimies izveidot tādu kopēju viedokli par cilvēktiesību situāciju valstī un uh, Šī ir kā daļa eh, no mūsu, eh, teiksim, sekošanas tam, kā eh, Kopenhāgenes kritēriju izpildē tuvojas Turcija, gatavojoties iestāja Eiropas Savienībai. Un procesam tad mēs sekojam jau piecus gadus, nedaudz vairāk, un mūsu interesēs, protams, un arī Turcijas iedzīvotāji interesēs ir sekot tam, kā cilvēku tiesību situācija attīstās. Uh, Mm, tēmas jums ir pazīstamas, cita starpā vārda brīvība, preses brīvība, reliģijas brīvība, sociālās, eh, etnisko minoritāšu sociālās un politiskās tiesības un eh, tātad arestēto policijas aizturēto eh, tiesības. 2010. Mm, gadā bija šis te spīdzināšanas gadījums un ļoti uh, smagi sodi tika piespriesti uh, virknē policijas un uh, cietumu uh, darbinieku, uh, kas bija iesaistīti šajās spīdzināšanās, un mēs varam tikai apsveikt šādu te Turcijas varas iestāžu lēmumu cīņā pret uh, spīdzināšanu. Citi jautājumi nav tik skaidri, mm, ir daudz gadījumu, kad uh, ir ierosināts lietas, uh, pret eh, masu mēdīju pārstāvjiem par miermīlīgu savu viedokļu paušanu. Un šeit es vēlētos minēt Dogana Kanlī lietu, kurš 10. augustā 2010. gadā tika arestēts eh, Stambulas lidostā, jo devās apmeklēt savu saslimušo tēvu. Un kopš 20. augusta viņš atrodas ieslodzījumā jo ir apsūd, apsūdzēts eh, par kādu laupīšanu valūtas maiņas punktā <clears throat> vairāk kā desmit gadus atpakaļ. Bet eh, šķiet, ka uh, viņa nosodoša attieksme pret armēņu uh, genocīdu uh, Otomanu impērijas noriet posmā ir patiesais iemesls. Līdz ar to mēs tur turpināsim sekot eh, šai lietai un arī citām lietām. Un tagad eh, man ir paties gods un prieks eh, sveikt mūsu vieslektorus un vispirms Andrew Gārnera kungs no Amnesty International kas pēta tieši Turciju, tālāk mums ir Hulija uh, Pnārkundze, kas eh, pārstāv cilvēktiesību fondu Turcijas eh, sadaļu, un viņa pēta eh, juridiski izskatītos gadījumus par atteikšanos dienēt militārajā dienestā re, reliģiskas pārliecības dēļ. Tālāk mums ir Naģims Hūrijs, kas pārstāv Human Rights Watch Beirutā, un Alejandra, kas Kas Kraņas kundze, un es vēlētos īpaši sveikt arī Selim Kūnerālu kungu, kurš ir uh, Turcijas uh, delegācijas Eiropas Savienībā stāvīgais pārstāvis. Un mums ir arī divi kolēģi, kas pārstāv attiecības ar Turciju, un tā ir Flotres kundze, uh, kas ir Eiropas Savienības Turcijas eh, kopējās parlamentārās komitejas delegācijas vadītāja, un Omen Rūitens kundze, kas ir referente par Turciju, un es ceru, ka viņa arī parādīsies mūsu vidū. Un vispirms tātad mēs uzklausīsim prezentācijas apmēram desmit minūšu garumā, un es šeit būšu ļoti nežēlīgi, ja jūs pārsniegsiet savu uzstāšanās laiku. Un tādēļ es tagad veicinā, aicinātu Andriju Gārneru kungu no Amnesty International. Um, make, uh, few, uh... Paldies! Es tad izteikšu tikai vispārīgas piezīmes par vispārējo situāciju cilvēktiesību jomā Turcijā. Par vairākiem jautājumiem runāšu. Kā jau priekšsādātāja teica, neskatoties uz dažādiem grozījumiem likumus un atsevišķu prakses uzlabošanos, situācija joprojām ir ļoti sarežģīta un tur, nu, Turcija joprojām turpinās nopietni cilvēktiesību pārkāpumi. Un tajā pašā laikā šķiet, ka kopējā plānā par tiesību aktu uzlabošanu paredz uzlabojums jau pavisam tuvā nākotnē. Nu, tā piemēram, ja mēs domājam par nesenajiem konstitūcijas grūzīm, kas tika septembrī ap, apstiprināti, Tie dod iespēju nodrošināt juridisku reformu un cilvēktiesību situācijas uzlabošanos, ja būs pietiekami liela politiskā griba. Un, ja skatāmies uz šīm reformām, tad redzam turklāt arī, ka reformas jau šobrīd norisinās, kam varbūt tāpat laikā vajadzētu būt daudz drosmīgākām, efektīvākām un uh, ar lielāku ietekmi uz cilvēktiesību situācijas uzlabošanos. Ieņemām vērā situāciju ar spīdzināšanu un e, nepiedienīga apiešanās ar cilvēkiem Turcijā, tad situācija joprojām ir tāda, ka saņemam e, Amnesty International joprojām e, nopietnas pamatotas apsūdzības par spīdzināšanas izmantošanu, aizturēšanas centros, gan policijas iecirkņos, gan cietumos, bet visbiežāk saņemam informāciju par nepiedienīgu apiešanos ar pilsoņiem ārpus aizturēšanas vietām, nu, piemēram, pārvietošanas laikā uz cietumu vai uz policijas iecirkni. Eh, un ir tīpaši arī attieksmē par cilvēkiem demonstrāciju laikā, piemēram. Nu, un, protams, šie jautājumi pilnīgi noteikti arī ir jāskata, eh, un tie ir svarīgi papildus tam, kas notiek cietumos un policijas iecirkņos. Turklāt, nozīmīgā kārtā jāņem vērā arī šī nesodāmība. Uh, un cita veida ļaunprātīga izturēšanās, eh, ļaunprātīga izturēšanās gadījumā, un diezgan da, par to jāizties daudz nopietnāk nekā šobrīd, jo, ja gal, galā valdība sludina politiku, kad ir, nu, kur ir nuliecietība pret šādu patvaļību, tad policija tā, mm, policijas rīcība par to neliecina. Par to runās arī ANO komiteja pret spīdzināšanu, viņi pētīšo Turcijas ziņojumu nākamnedēļ. Viņiem būs arī uzklausīšana par šo jautājumu. Atsevišķās jomās ir bijusi pozitīva attīstība. Nu, piemēram, ir pieņemts lēmums lietā par Angu un Čebas nosodīšanu uz nāvi. Viņš nomira 2008. gadā un pirmoreiz Turcijas juridiskajā vēstulē valsts ierēģi tika, eh, ierēģim tika pies, piespriest sots par šī cilvēku nogalināšanu un spīdzināšanu. Un tas vēl joprojām tāds izņēmumu gadījums, jo vispārējā situācija tomēr nav tik veiksmīga. Efektīvi izmeklēšanas tiesība tiek kavēta un parasti, ja tiek apsūdēti valsts ierēģi, tad tā tas, tad eh, vainīgie tad arī nekad netiek īsti atklāti un netiek arī notiesāti. Priekšādātās kundze, jūs man ļausiet, es labprāt pieminēšu vēl pāris atsevišķus individuāls, individuāls gadījumus, kas varbūt ļauj mm, attēlot situāciju un kas parāda to, kāda ir vispārējā situācija. Tas ir, nu, tieši tā, un Anguņa Čeps gadījums tiešām ir izņēmums. Nu, piemēram, ir jaun, jaunietis Gers Gerčeks, kas, uz kuru šāvu, kurš tika ar šāvienu rezultātu paralizēts policijas apšaudas rezultātā izmeklēšanas gaida ir kavēta, ir vairākas kļūmes, ir pazuduši izmeklēšanas materiāli, e, nozieguma vietas e, apskata arī nav notikusi atbilstīgi visām normām. Un šobrīd process turpinās bez jebkādiem noslēgumiem un secinājumiem. Ir pagājuši trīs gadi, un, un e, un Gēčaka kungam tiek eh, paredzēts sots, kas šķiet būs daudz ilgāks nekā tiem policistiem, kas, eh, kas īstenoja šo apšaudu un kur rezultātu, kur darbības rezultātā viņš ir paralizēts. Dienvidu austrumu Turcijas rejonā ir kāds eh, indivīds Ilčina kungs, kas pagājušajā gadā aizturēšanā, policijas aizturēšanā mira un incidenta izmeklēšanas rezultātā tika konstatēts, ka nekāds apsūdzības pret, ir, pret policistiem netiks izvi, izvirzīts, kaut gan šis individs bija cietis spēcīgas galvas traumas un citien pēc citurus ķermeņu, bet nekāda veida krimināla vajāšana tā rezultātā pēc šī nāvas gadījuma netika ierosināta. Nu, ja skatāmies uz to, kas notiek ar mazgadīgajiem, piemēram, pretterorisma tiesību aktu procesu rezultātā, nu, tā gadījumos, kad šie eh, mazgadīgie ir iesaistīti demonstrācijās, šie bērni eh, netiek eh, Eh, netiek, netiek sodīti un gadījumi netiek izmeklēti pretterorismu tiesmīgu aktu kontekstā, kas, protams, ir atzinīgi vērtējums fakts, bet tāpat laikā izmeklēšana laikā notiek, eh, ļa, ļo, notiek vārdarbības, spīdzināšanas akti pret šiem bērniem. Un ļoti daudzi no šiem bērniem mēnešiem pavada aizturēšanas centros un uh, netiek izmeklēta šī izturēšanās pret viņiem, netiek nodrošināt šiem bērniem iespēja atgriezties dzīvē rehabilitācija pēc cietuma, un šo jautājumu Turcijas varas iestādes nerisina. Tālāk vārda brīvība. Redzam, ka situācija šobrīd ir tāda, ka cilvēki varbūt ir drosmīgāk vairāk runā par dažādiem jautājumiem, nu, piemēram, par Armēnijas genocīdu un tam līdzīgi, un armēņu situāciju Turcijā. Un tomēr redzam, uh, ka tāpat laikā ir arī vairāk krimināllietu, kas uzsāktas pret rakstniekiem, žurnālistiem un citiem, kas pauž viedokli, kas, nav, kas ir pretrunā valdības viedoklim. Ir īpaši te varam runāt par kurdu jautājumu. Tieši šai jomā ir vien vairāk tiesas prāvu, kas uzsāktas un tiek īstenot tiesību aktu tiesību aktu īstenošana, kas pa, un šajos tiesību aktos paredzēta lielāka soda, lielāka krimināla soda. Tā kā šī demokrāta, tāpat laikā cilvēki runā par demokrātisku atvērtību, bet tie, kas vēlas izteikt viedokli, kas ir pretējs valdības viedoklim, pret viņiem tiek uzsāktas tiesas prāvas, notiek krimināla vajāšana. Un līdz ar to, jāsaka, šī demokratizācijas uh, leģitimitāte ir apšaubāma. Runājot par bēgļiem un patvērumu meklētājiem, arī šeit ir iespējas situāciju lielā mērā uzlabot šobrīd. Aizturēšanas režīms, kas tika, kas tika pasludināts par nelikumīgu Eiropas cilvēktiesību tiesā, tomēr ir nemai, palicis nemainīgs un šāda veida aizturēšana turpinās. Ir izstrādāts likumprojekts par patvērumu. Uh, Tas tiek apspriest šobrīd, tas ir ļoti nozīmīgs likums un situācija varētu uzlabot attiecībā uz bēgļiem un patvaram meklētājiem, bet, lai šis likums būtu efektīvs, eh, vispirms par to plaši jāapspriež ar pilsonisko sabiedrību un turklāt tas diezgan steidzam, tad būtu jāliek arī parlamentu priekšā un ja tas būtu no projekta jāpārvērš par patiesu riktumu, tāpēc mēs tomēr joprojām paužam nelielas šaubas par to, ka notiks šīs konsultācijas ar pilsonisko sabiedrību, kā tam tomēr vajadzētu būt. Ja runājam par obligāto iekļaušanu militārajā dienestā, var jums īsumā pastāstīt, ka cilvēkiem neļauj ne, ne, nedoties armijā sirdsapziņas apsvērumu dēļ Un tas, jāsaka, ir pretrunā pilsoniskajām politiskajām tiesībām, kas paredzētas iedzīvotājiem. Turklāt tie, kas atsakās doties miltajā dienestī sirdsapziņas apsvērumu dēļ, viņi bieži vien tiek pakļauti spīdzināšanai, militārās aizturēšanas centros. Un tie, kas kas atsakās iet militārajā dienestā, viņi tiek atkārto aizstā, aizturēt un krimināli vajāt par šo pašu noziegumu, tātad vairāk kārt. Un tā pilnīgi noteikti ir trešā panta, tas trešā panta kā pārkāpums, kur tiek runa ru, ru, Eiropas tiesa pieņēma lēmumu par necilvēcīgu attiekšanos 2008. gada lēmumā Kilkas gadījumā. Uh, Un šai tiesas spriedumā tika pieprasīts Turcija grozīt savus tiesību aktus tā, lai šāda veida cilvēkus nevarētu atkārtot tiesāt par neiestāšanos militārajā dienestā. Un tāpat laikā šobrīd nekas nav mainījies, diskusijas turpinās par jaunu likumu, par militāro dienestu, un tur šis jautājums nav iekļauts kā daļa no diskusijām, jāsaka, tas ir ārkārtīgi sarūktinoši. Runājot par vārdu brīvību tālāk tie, kas uh, publiski izsakās par iespēju nedoties militārajā dienestā sirdsapziņas apsvērumu dēļ, bieži vien tiek pakļaut kriminālu vajāšanai. Tie, kas atbalstīja, um, kā jau teicu, tad tie, kas atbalstīja šādus individuus, tiešām tika pakļauti uh, krimināla vajāšanai, tiem tiek piespriest arī sodi un tam līdzīgi. Tālāk, ja turpinam runāt par šo jautājumu, tas ir ļoti aktuāli šī atteikšanās no militārā dienesta. Um, viens no individiem jau ir aizturēšanā kopš augusta. Un viņš ir aizturēts tikai un vienīgi tāpēc, ka viņš atsakās doties militārajā dienestā sirdsapziņas apsvērumu dēļ. Ir, protams, ļoti svarīgi atzīmēt, ka ir notikuši uzlabojumi tiesību aktos un situācija cilvēktiesību jomā līdz ar to arī uzlabojas. Ir, piemēram, ja skatāmies uz konstitūciju un pavisam nesenākai, nesenākajiem konstitūcijas grozījumiem, nu mums vēl jāredz, kā šie grozījumi tiks īstenot dzīvē. Te ir minēts ļoti spēcīgs noteikums, piemēram, par to, ka Turcijas eh, konstitūcija 90. pantā paredz eh, noteikums gadījumiem, atsevišķu tiesību normu piemērošanu, tad, ja tas ir iekšējais vai starptautiskais, starptautisku normām pakļaujums gadījums vai konkrēta lieta. Bet jāsaka, starptautiskās normas ne, neīsteno uh, tiesneši, kas pieņem lēmumu šādos gadījumos. Piemēram, iekšlietu cilvēktiesību mehānismi nav izveidoti, nav izveidoti šīs valsts jeb komitejas un rekomendācijas nav izpildīts. Konvencijā pret spīdzināšanu, ko Turcija parakstīja, ir parakstījis, tā joprojām nav ratificēta valstī. Un tas arī viss, ko gribēju pastāstīt. Paldies! Man jums jāatvainojas. Jo tad, kad jūs izteicāt mums, tad, kad jūs nesaklējāt ar iepriekšējo prezentāciju, eh, mēs toreiz jūs pārtraucām, un tāpēc šoreiz negribēju jūs pārtraukt, jo. Uh, Jūs jau vienreiz bijāt piedzīvojuši šādu situāciju. Paldies, Gārnēkungs! Tālāk dosim var nākamajiem runātājiem un gribētu līdz ar to lūgt Huliju Stērcī izteikties. Viņa runās tātad tālāk par šo situāciju. Lūdzu, Stērcī kundze. Paldies, priekšādētāji. Es runāšu par uh, atteikšanās no militāra dienesta pārliecības dēļ uh, krimināla sodīšanu Turcijā un arī par uh, iedekmi uz eh, starptautisko tiesvedību. Es eh, mēģināšu izteikties īsi, bet nu, es ceru, ka man tiešām tā izdosies. E, Turcijas Republikas konstitūcija aizsargā individu morālos lēmumus 24. pantā, kur ir paredzētas e, tiesības uz e, apziņas, ticības un pārliecības brīvību, un arī 25. pantā, kur ir paredzēta vārda brīvība. Tajā pašā laikā ir runa arī uh, e, par to, ka konstitūcijā nav nekādu noteikumu par militārā dienesta obligātumu. Uh, Militārās tiesības un militārais krimināla kodeks ļoti skaidri nosoda apziņas brīvību, proti eh, tiek dota priekšroka tiesībām, nevis eh, individa brīvībai. Līdz ar to, ja kāds atsakās no militāra dienesta vai arī atsakās no tā prasībām morālu iemeslu dēļ, uh, tad šie cilvēki tiek uzskatīti par karavīriem, un viņu rīcība tiek eh, tiesāta militāra tiesās saskaņā ar militāro kriminālu kodeksu. Cilvēks atsakās no um, krim, militāra dienesta pārliecības dēļ, bieži vien tiek eh, apsūdzēti par pastāvīgu nepakļaušanos pavēlēm, un tā rezultātā viņi ir pakļauti biežiem tiesas procesiem, un viņus var ieslodzīt no trīs mēnešiem līdz diviem gadiem. Šī iemesla dēļ uh, šie cilvēki bieži vien atrodas tādā um, aburtajā lokā, kur viņiem ir nekār, nepārtraukti jābūt pakļautiem tiesas procesiem un sodiem. Uh, Kaglers Būdu, kurš ir Jehovas liecinieks, ir ļoti labs piemērs šim uh, nosacījumam. Viņam nācās sēdēt cietumā piecus mēnešus, tāpēc, ka viņš nepakļāvās pavēlēm laikā no, 20, no 2005. gada 29. aprīļa līdz 2006. gada 13. februārim. Kaut arī tiesas atsakās izskatīt eh, patiesos motīvus, kādus ir šiem, cilvēki, kād ir, ir šiem cilvēkiem, uh, prokurori un tiesas bieži apgalvo, ka uh, šie cilvēki atsakās no militāra dienesta un uh, mēģina panākt, lai arī pārējie karavīri nepakļautos. Šie cilvēki bieži vien tiek eh, pakļauti krimināliem un disciplināriem procesiem, balstoties uz viņu rīcību. Un eh, bieži vien tiek uzskatīts, ka viņiem ir soda pastiprinoši apstākļi. Šie procesi attiecas gan uz nepakļaušanos armijā, gan arī cietumos. Bieži vien eh, šie cilvēki, kas atsakās no militāra dienesta, saņem dažādas disciplinās sankcijas, piemēram, viņi nevar nosūtīt un saņemt vēstules, un uh, Eh, zvanīt pa telefonu, kā arī viņi tiek ieslodzīti atsevišķās kamerās. No 2006. gada 22. decembra līdz 2007. gada 15. maijam Halils Savda tika ieslodzīts atsevišķā kamerā 42 dienām, tāpēc, ka viņš eh, negribēja nodzīt bārdu un valkāt eh, formu, vai kā arī pildīt citas militāras pavēles. Bieži vien šie cilvēki, kas atsakās no militāra dienesta, cieši no spīdzināšanas, uh, Eh, no dažādiem tiesas procesiem eh, tieši savas pārliecības dēļ. Viņus bieži pazemo, viņiem fiziski uzbrūk un viņiem netiek nodrošināta vajadzīgie līdzekļi, lai viņi varētu normāli dzīvot eh, tāpat kā parasti cietumnieki. Militārie mehānismi uzskata, ka šāda rīcība ir vajadzīga, lai nodrošinātu militāro disciplīnu, taču no cilvēktiesību perspektīvas tie ir skaidri saskatāmi pārkāpumi attiecībā uz spīdzināšanas aizliegumu un nepareizas attieksmes aizliegumu. Osmans Murats Ulke, Mehmets Bāls, Mehmets Tarhāns, Halils Savda un Envers Aidemirs ir eh, labi piemēri tam, ka eh, attieksme pret eh, cilvēkiem, kas atsakās no militāra dienesta, pārkāpj ne tikai spīdzināšanas aizliegumu, bet arī diskriminācijas aizliegumu. Papildus apsūdzībām, sodiem un sliktai attieksmei ko cieš cilvēki, kas atsakās no militāra dienesta, viņus bieži vien tiesā un arī dažkārt notiesā par to, ka viņi pauž savu pārliecību citiem. Tiek apgalvots, ka paužot eh, savu personīgo motivāciju, šie cilvēki, kas atsakās no militāra dienesta pārliecības dēļ, eh, iekļauju izteikumus, kas atsvešina sabiedrību no militārā dienesta gan cilvēki, kas atsakās no militāra dienesta, gan arī cilvēki, kas pauž šādus apgalvojumus, tiek apsūdzēti un notiesāti saskaņā ar Turcijas krimināla kodeksa 318. pantu. Sots, kāds viņiem var tikt piespriests, ir eh, cietumsots līdz trīs gadiem. Eh, bieži vien šis sots var būt pat vēl ilgāks, ja šie paziņojumi tiek publicēti vai arī pārraidīti piemērs. Um, žurnālists Birgos Osbaris tika tiesāts vairākās tiesas uh, prāvās, un uh, kopējais sods sasniedz 21 gadu cietumsoda par to, ka viņš ir pārkāpis 318. pāntu septiņas reizes, tāpēc, ka viņš publicēja m, mm, laikrakstā Ulkede Osgurgundem vairākus uh, rakstus par tiesībām atteikties no militāra dienesta pārliecības dēļ. Tad jautājums ir par to, vai uh, valsts likumdošana ļauj mums tikt galā ar šīm problēmām. Daudzsološi ir tas, ka konstitūcijā nav iekļauti nekādi ierobežojumi par atteikšanos no militāra dienesta pārliecības dēļ. Tiesas un uh, politiskas iestādes Turcijā līdz šim ir galvenokārt koncentrējušās uz 4. pantu Eiropas cilvēktiesību konvencijā, kas ļauj atsevišķām valstīm pašām organizēt savu militāru dienestu. Taču Ceturtajā pantā runa galvenokārt ir par verdzību un piespiedu darbu, un te runa par atteikšanos no militāra dienesta ir tikai šādā kontekstā. Eiropas padome ir pieņēmusi lēmumus, kas ir daudz tālāk par šī panta nosacījumiem un aicina dalībvalstis mm, ņemt vērā šos lēmumus. Bez tam ANO uh, pilsoņu un politisko tiesību pakts, ko Turcija ratificēja 2003. gadā, atzīst individu tiesības atteikties no militāra dienesta morālas pārliecības dēļ. Neapstrīdam ir tas, ka atteikšanās no militāra dienesta pārliecības dēļ ir jāatzīst par pamattiesībām gan starptautisku līgumu kontekstā, gan arī konstitūcijas kontekstā. Svarīgākais jautājums, kas šeit ir jāapspriež, ir militārā likuma pirmā panta neatbilstība konstitūcijai, kā arī militārā krimināla kodeksa 45. panta neatbilstība konstitūcijai, jo šie panti uh, pārkāpj tiesības, kas ir skaidri noteiktas citos uh, tiesību aktos. Tā kā trūkst likumu, kas atbilstu uh, cilvēku, kas atsakās no militāra dienas pārliecības dēļ rīcībai, šiem cilvēkiem ir uh, jāizcieš vairāki atkārtoti tiesas procesi, kā jau Gārnerkungs pieminēja. Likumdevējs ir paudis, ka atsevišķos eh, tiesību aktu sastādīšanas eh, posmos indivīdi var, pa, var izdarīt atsevišķus atšķirīgus noziedzīgus nodarījumus ar dažādiem motīviem. Galu galā šim cilvēkam ir tikai viens apzināts lēmums - atteikties pildīt militāru dienestu un tā prasības kopumā. Šies, e, šī nosacījumi, saskaņā ar kuriem tiek apsūdzēti cilvēki, kas atsakās no militāra dienesta, neatbilst viņu rīcībai. Neskatoties uz lēmumiem, kas tiek pieņemti par šiem cilvēkiem, viņu lēmumi neietver dažādus nolūkus, piemēram, dezertēšanu vai nepakļaušanos pavēlēm. Gluži pretēji, šie cilvēki ļoti skaidri visos procesa posmos pauž, ka viņiem ir tikai viens un nepārtraukts nolūks, proti atteikties no militāra dienesta um, apziņas un politisku iemeslu dēļ. Šīs debates ietver arī jautājumu par Turcijas kriminālu kodeksu, tā skaitā 43. pāntu, kas runā par šo cilvēku nolūku un proti par to, ka ir jāpiespriež tikai viens sots, ja noziedzīgs nodarījums tiek izpildīts vairāk nekā vienu reizi. Tāpat arī ir jāpiemina Osmana Murata Ulkes gadījums. ANO darba grupa par patvaļīgu aizturēšanu secināja, ka sodi pēc sākotnējās aizturēšanas un aresta pārkāpa nebis idem principu, un tādējādi to var uzskatīt par patvaļīgu arestu. Izskatot Osmana Murata Ulkes pieteikumu, Eiropas cilvēktiesība tiesa lēma, ka vairāki krimināla procesi pret pieteicēju un kriminālas apsūdzības sekas, kas radās pēc šiem procesiem, kā arī atšķirības starp apsūdzību un uh, cietumsodu nosacījumiem, ir bijuši nepro, neproporcionāli mērķim nodrošināt, lai viņš pildītu savu militāro dienestu. Tāpat arī jāatcerās, ka šis process bija paredzēts, lai apspiestu pieteicēja intelektuālo personību, lai radītu viņā bailes un ietekmējamību, lai viņu pazemotu un lai salauztu viņa gribu. Tiesa lēma, Tiesa lēma, ka tas viss ir eh, radījis šim pieteicējiem ārkārtīgi lielas ciešanas. Pie tam eh, tas ir noticis atkārtoti un tādējādi ir pārkāpts konvencijas trešais pants. ANO darba grupas par patvaļīgu aizturēšanu un Eiropas cilvēktiesību tiesas lēmumiem ir ļoti um, svarīgas sekas. Cilvēki, kas eh, tiek tiesāti vairākos krimināla procesos, saskarās ar viņu tiesību pārkāpumiem, tā skaitā nobis in idem principa pārkāpumu, spīdzināšanas aizliegumu pārkāpumu un, tiesību, tiesi, un citu tiesību pārkāpumu. Uh, Eiropas padomes ministru komiteja ir uzdevusi vairākus jautājumus Turcijas valdībai. Individu, individuāli pasākumi, kas būtu jāveic, lai novērstu negatīvās sekas kādas ir radušās konkrētajam pieteicējam. Vispārēji pasākumi, lai nodrošinātu atbilstību Eiropas cilvēktiesību tiesas lēmumam attiecībā uz individiem, kas atsakās no militāra dienesta par atteikšanos no militāra dienesta apziņas un uh, reliģijas pārliecības dēļ. Turcijas valdība informēja komiteju, ka tiek gatavots likums par šiem jautājumiem, un tas jau ir nosūtīts eh, premjera birojam. Tomēr ārlietu ministrijas ierēģi atteicās sniegt informāciju par eh, šī tiesība akta sagatavošanu, sakot, ka attiecīgā informācija ir konfidenciāla. Bez tam eh, šis likumprojekts nav parādījies kopš tā laika. Vēl viena rindkopa E, šis e, likumprojekts noteikti ir jāizskata, un tam ir jākļūst par likumu, kas atzītu to, ka e, atteikšanās no militāra dienesta pārliecības dēļ ir viena no cilvēktiesībām. Lielas paldies jums par jūsu stāstījumu. Man ir žēl, ka man nācās jūs pārtraukt, jo šis temats ir ļoti svarīgs, bet uh, atcerieties, ka uh, uh, mums ir vairāki runātāji, un Gārner kungas nepārtrauc tāpēc, ka viņš jau ir ticis pārtraukts iepriekšā reize, kad bija ieradies pie mums. Man ir liels prieks, ka Alejandra Kaskras kundze arī ir ieradusies pie mums. Viņa ir no komisijas paplašināšanās ģenerāla direktorāta, tāpēc dod viņai tagad vārdu. Paldies, priekšsēdētā, man ir liels prieks šeit būs, būt un vērsties pie šīs komitejas Es šeit vēlētos paskaidrot, kāda ir komisijas loma cilvēku tiesību uzraudzīšanā Eiropas Savienībai. No šīs komitejas mēs ļoti bieži saņemam dažādus eh, instrumentus par atsevišķiem cilvēktiesību pārkāpumiem Turcijā. Un eh, parasti mēs meklējam risinājumu šīm problēmām. Es labprāt uh, šodien pastāstīt, kāda ir komisijas loma un ko mēs varam un ko nevaram darīt un e, to ietvaru, kādā mēs darbojamies. Atgriežamies pie 99. gada, kad e, Turcija kļuva par kandidātu valsti un mēs sākam gatavot regulāru ziņojumus. E, par Turciju, par Kopenhāgenes kritēriju e, izpildi no Turcijas puses. Turcija neatbilda politiskiem kritērijiem tajā laikā, un līdz ar to e, iestāšanās sarunas netika uzsākts. Katru gadu kopš šī laika mēs esam turpinājuši publicēt šādus ziņojumus. E, 2004. gada decembrī Eiropas Savienība izlēma sākt iestāšanās sarunas ar Turciju, un 2005. gadā šis sarunas sākās. Un lēmums tika pamatots uz novērtējumu, ka Turcija principā atbilst politiskiem kritērijiem, eh, kas attiec uz demokratizāciju, cilvēktiesībām un tā tālāk. Tātad no laika, ka tā neizpildīja kritērijas, tā bija nonāks līdz situācijai, ka tā tās izpildīja. ievērojami tika uz, e, stiprināti šie te politiskie kriteriji un to izpildi. Turpinājās sarunas par cilvēku tiesībām un pamatiesību ievērošanu, taču šī sādaļa joprojām e, sarunās ar Turciju nav atvērta. Uh, komisija ir publicējusi skrīningu ziņojumu uh, padomē. Šobrīd tas atrodas padomē, jo šeit ir nepieciešams vienprātīgs balsojums no mm, piekrišana no visām dalībvalstīm, lai sākt sarunas par šo sādaļu. Tā, līdz ar to mēs turpinām uh, sekot uh, šiem jautājumiem ar dažādiem instrumentiem. Viens no tiem ir šis ikgadējais ziņojums, tālāk darbojas arī asociācijas komitejas, apakškomitejas, asociācijas padoms starp Eiropas Savienību un Turciju. Un, eh, bet pagaidām 23. sadaļa nav atvērta sarunām. Un balstoties uz šo te kopējo monitoringu, 806. pāns ir tas, kas nosaka, ka cilvēktiesības uh, kas attiec uz Eiropas konvenciju par pamatiesību ievērošanu un ir vienotas konstitucionālajām tradīcijām visām Eiropas Savienībā un atbilst Eiropas Savienības likumdošanai. Tā ka mēs aplūkojam ne tikai likumdošanas sistēmu, bet arī praksi. Un uh, praksē Turcijā bieži nav juridiski pamatojumi. Uh, Tā tad uz papīra dažas lietas pastāv, bet eh, reāli tas neeksistē. Piemēram, biedrošanās brīvība. Uh, Eiropas standartiem, protams, atbilst uh, attiecīgā likumdošanas, uh, taču pilna biedrošanās brīvība tomēr nenotiek praksē. Protams, ka es varētu veselu sārakstu te jums likt priekšā ar individuāliem gadījumiem, bet uh, šie pārkāpumi notiek, un faktiski mēs tieši no atsevišķiem gadījumiem arī spriežam par to, kāda ir situācija. Un tādēļ ļoti svarīgi e, šajā e, komitejā uzklausīt arī šo te, e, atsevišķo gadījumu stāstus. Mēs mūsu atklājums regulāri kontaktējamies ar Turcijas varas iestādēm, arī viņam nododam, mēs sniedzam arī finansiālu palīdzību daudziem politiskiem orgāniem Turcijā, lai uh, veicinātu viņu izpratni par to, kā izmantot un pielietot uh, labāko praksi, kāda tā ir Eiropā, piemēram, par presas brīvību, vārdbrīvību un tā tālāk. Mēs atbalstām arī NVO un uh, pilsonisko sabiedrību, uh, aptuveni trīs miljoni eiro gadā, lai šo asociāciju aktivitātes atbalstītu un lai uh, palīdzētu viņām veidot savus tīklus un to stiprinātu. Mēs jau 12 gadus kopumā novērojam cilvēktiesību situāciju cilvēktiesībām Turcijā, un progresa ziņojumā katru gadu tiek publicēti rezultāti. Un kopš 98. gada es eh, piedalos šo ziņojumu sastādīšanā īpaši attiecībā uz sadaļu, kas runā par cilvēktiesībām. Jaunais ziņojums pavisam drīz parādīsies. Jāsaka, ka ir daudz panākts eh, kopš iepriekšējiem ziņojumiem, bet daudz vēl ir arī darāmā. 2003. gadā, piemēram, Eh, tika norādīts, ka nepietiekam tiek uzraudzīts tas, kas notiek attiecībā cilvēktiesību pārkāpumiem saskaņā ar kriminālu kodeksu un nāves sodiem, bet mm, ar gandarījumu jāsaka, beidzot nāves sods eh, Turcijā ir atcelts. Un eh, Turcijas likumdošanā nav pietiekami noregulētas cilvēka tiesības atteikties no militārā dienesta uh, reliģisko vai morālu apsvērumu dēļ. Un eh, šos te cilvēkus krimināli soda neproporcionāli smagi. Un jau 2000. Sestajā gadā e, tiesas prāvā tika, e, cilvēktiesība tiesas prāvā tika atzīts, ka šādi sodi neatbilst cilvēktiesību konvencijai, taču Turcija joprojām nav īstenojusi un izpildījusi tiesas lēmuma prasības, un mēs turpinām uh, dialogā ar Turcijas varas iestādēm pieminēt šo gadījumu, pastāvēt uz tā atrisināšanu. 2008. gadījumā tika, eh, gadu ziņojumā tika atzīmēts, ka pastāv nāvsodu izpildu bez tiesas un arī spīdzināšanas gadījumi. Uz šodien mēs varam sacīt, ka daudz ir darīts, eh, lai uh, atklātu šādus te uh, spīdzināšanas gadījumus taču, diemžēl, lai gan likumā tas ir aizliegts, praksē tie vēl notiek. Satiec uz vārda brīvību. Mēs rakstījām, ka konstitūcija tiek eh, interpretēta ļoti šauri, un līdz ar to eh, gan eh, žurnālisti, gan politiķi, gan citi tiek arestēti par viņu publicētajiem rakstiem vai grāmatām kuras, piemēram, būtu atļautas uh, Eiropas Savienībā. Un uh, mūsu spiediena rezultātā 301. krimināla likuma pāns Turcijā tika grozīts, taču praksē, diemžēl, viss nav vēl tik uh, spīdoši, un kopumā uh, Izteiksmes un vārda brīvība nav realitāte Turcijā, eh, žurnālisti joprojām tiek eh, vajāti. Un eh, pat par to, ka viņi raksta par kaut ko, kas jau ir sen publiskots un zināms, un viņus apsūdz par to, ka viņi ir izpauduši šī slepenu informāciju. Ir aizliegts tīmekļu vietnes, uh, kas arī ir pilnīgi neadekvātas. Un visbeidzot, pasaules presas brīvības indeks eh, ievieto Turciju 180. vietā, kas ir krietni, krietni eh, zem iepriekšējiem rezultātiem, jo uh, Pēdējā laikā daudz žurnālisti ir ieslodzīti un uh, arī krimināli sodīti. Uh, reliģijas brīvība. Arī šeit notiek ļoti smagi pārkāpumi. 2008. gadā tika pieņemts likums, kas atļauj uh, atņemt īpašumus nemusulmāņu reliģiskajām kopienām un reliģiskajām e, institūcijām nav e, juridiskas personas e, statusa. Un līdz ar to notiek šīs te sarunas, un tomēr tas pagaidām nav novedis pie rezultātiem. Par sieviešu tiesībām. 2008. gadā mēs arī um, sacījām, ka uh, nav krimināla likumā paredzēts nekādas sankcijas par uh, vardarbību pret sievietēm. Šobrīd tas tā ir. Ir izdarīt grozījumu konstitūcijā. Taču ir tas jāievieš reali, reālajā dzīvē. Arī, uh, teiksim, reāli, uh, eh, nogalināšanas reliģiskiem pamatiem, diemžēl, ir problēma. Pretterorismu likumdošana arī ir jāgroza, lai varētu izvairīties no eh, pārmērīgiem ierobežojumiem cilvēktiesību realizēšanas tiesībām. Ir paredzēts likumā, daž, ir paredzēt dažādas normas, kuras praksē nav ieviestas. Jā, eh, ir uzlabojumi, mums tas ir jāatzīst, pēdējo 12 gados uzlabojumi tiešām ir notikuši visā Turcijā un uh, Tāpēc jau arī uz iestāšanās saruna sākās 2005. gadā. Taču mēs labi apzināmies, un arī Turcija to apzinās, ka jāturpina uh, daudz strādāt, uh, daudz neatrisināt individuālu lietu, ir uh, liecības par sistemātisku nespēju tikt galā ar mūsu izvirzītiem kritērijiem. Un, lai realizētu un izpildītu politiskos kritērijus, Turcija arī ir jāturpina strādāt, respektējot cilvēktiesības un tiesiskumu. Protams, ka eh, šī pašreizē situācija ir labs sākums. Un jāsaka, šīs te uh, reformas ir nebeidzams, tās ir jāpabeidz un mums eh, ir jā, jāgaida tā situācija, ka tās reformas beidzot tiks pabeigts. Un beigās es gribu sacīt, ka 9. novembrī mēs nāksim klajā ar šo progresu ziņojumu, ko es jau minēju, tas tiks nosūtīts, protams, arī eh, parlamentam. Paldies, tas bija ļoti svarīgi un Ļoti interesanti tā perspektīva, ko jūs mums iezīmējāt, kas ir noticis 12 gadu laikā un kas vēl būtu jāsasniedzams. Un man ir prieks dot vārdu vēstnieka kungam, kas eh, tāds Selim Kuneralps, kas vada eh, tātad arī Eiropas Savienības Turcijas delegāciju. Paldies. Paldies priekšādātāji. Ir lieliski būt šodien šeit un padalīties ar jums viedoklī par Turciju un par to, kas noticis šai valstī, kāda attīstība notikusi cilvēku tiesību aizsardzības jomā pēdējos 11 mēnešos. Augstu vērtēju šo iespēju, ir jums padalīties viedoklī Eiropas parlaments, pilnīgi noteikti ir svarīga iestāde kopumā, bet tad, tad tam ir arī liela nozīme attiecībās starp Eiropas Savienību un Turciju. Pirmām kārtām gribu uzsvērt pāris galvenos punktus. Turcijas progresa ziņojumā Un gribu arī uzskatīt virkni politiskos sojas, kas spērt politiskās reformas ir īstenos, lai uzlabotu cilvēktiesību situāciju. Tas ir noticis visās jomās. Viens no svarīgākajiem komponentiem, protams, ir tieši šīs iestāšanās sarunās, tā ir strateģiskā prioritāte Turcija, bet šīs reformas, protams, nepieciešams arī tāpēc, lai Turcijas nācijas cerības attaisnotos un lai viņi varētu dzīvot eh, labākā zemē. Kopš 2001. gada Turcija ir īstenojis plašu reformu procesu. Tur bija trīs būtisks konstitūcijas grozījums sērijas, deviņas reformu pakotnes un jauns civilēs un krimināla kodeks. Ehm, tika uzsākt arī cīņa pret terorismu un, un turpināt. Ehm, Daļē, kā daļa no reformu procesa tika īstenot tātad šie grozījumi konstitūcijā attiecībā uz 90. pantu, kas arī jau tika šeit pieminēts. Uh, Un eh, kopš 2004. gada starptautiskiem nolīgumiem tas ir kļūst par būtisku cilvēktiesību jomu. Tātad pie, nacionālo tiesību piemērošana starptautiskos konfliktos. Īpaši šeit runāsim par domas brīvību un tā tālāk. Pirkņu kriminālu vajāšanu eh, ir samazinājusies, ir pieņemts jauns likums par uzņēmumu dibināšanu attiecībā uz uh, nemusulmaņu kopienas fondiem, iestādēm un biedrībām, un arī par šāda veida organizāciju finansēšanu, ziedojumi un tam līdzīgi. Cīņa pret spīdzināšanu ir bijusi prioritāte, nulle po pieļaujamības, nulle tolerants politika tiek īstenota, un jūs priekšredās kundz to arī atzīmējat. Tālāk grib pievērsties nesen pieņemtajai konstitucionālo reformu pakotnei, jo tā pilnīgi noteikti veido vienu no svarīgākajiem soļiem ceļā uz priekšu reformu procesā, un tās pēdējās jaunākās ziņas, kurš pēdējo reizi ar jums tikāmies. Šī pakotne tika sagatavot ņemot vērā Kopenhāgenes kritērijas, un tā maina vairāk kā 20 konstitūcijas pantus. Šie, šo grozījumu pamatā ir Eiropas pamatiesību hartas principi Eiropas cilvēktiesību tiesas jurisprudences secinājumu un tam līdzīgi. Šai pakotnē tiek runāts par cilvēktiesībām, pamatbrīvībām, un tās tiek izvērstas, kā to atbil, at, atzīst vairāk objektīvi no vērtētāja, to starp ar Eiropas komisijas pārstāvi. Uzlabojumu ietvaros ir piemēram paredzēts iekļaut pozitīvu diskrimināciju kā konstitucionāls tiesības eh, riskam pakļautākajām grupām, piemēram, attiecībās sievietēm un inval bērniem invalīdiem. Tur tiek runāts arī personas datu aizsardzību, konstitūcija paredz bērniem tiesības, tiek runāts par eh, organizāciju brīvību, tiek veidots ombuds kā iestāde lai aizstātu augstāko militāro tiesu. Tiek domājam par to, kā apturēt to, ka pils, parādu, pers, pils, pirāta personas tiek uh, notiesāt šādās tiesās, tiek, tiek runās arī par to, kāda būs tiesa struktūra un augstākais tiesnešu panels. Vēl viena būtiska izmaiņa konstitūcijā tiks paredzētas tiesības to, ka um, pilsoņus tātad nevarēs tiesāt militārajās tiesās. Tātad šī pakona ir sagatavota un parlamentam jādod turpmākajos mēnešos savu piekrišanu. Tā būs arī plim, prioritāte viņu darbā, tā lai varētu šo pakotni ātri arī īstenot. Tālāk varos jums izskāstīt vairākas institucionālas pārmaiņas, piemēram, priekšlikumu izveidot Nacionālo cilvēktiesību fondu un iestādi Turcijā un pretdiskriminācijas un vienlīdzības nodrošināšanas paneli. Abas šīs organizācijas varētu sākt darboties turpmākajos mēnešos. Par sieviešu tiesībām runājot. Tā ir, to nodrošināšana ir prioritāte, ir nepiet, protams, konsultācijas princips ir nodrošināt vienlīdzību sieviešu un vīriešu starpā. Attiecīgi sodi paredzēt arī kriminālu kodekstā kodeksā tiek, aiz, tiek paredzēts uh, sodi, lai aizsargātu sievietes pret vardarbību, un tas vēl joprojām turpinās. Tiek, ir arī kopēja programma, ko ar ANO īstenojumu sešās Turcijas provincēs par sieviešu un meiteņu tiesību aizsardzību. Iekšliet ministrija ir izdevusi arī apkārtrakstu, kas ļauj izmantot šīs iniciatīvas, kas paredz sieviešu un meiteņu tiesību aizsardzību. Par reliģisko brīvību runājot. Tik izdots apkārtraksts, to darīja premjerministrs šī gada maijā, kur tika apstiprināts, ka visi Turcijas pilsoņi, kas ir no dažādām reliģiskām kopienām, veido neatņemumu Turcijas nācijas sastāvdaļu. Un Viņu tiesības pilnīgi noteikti ir jāaizsargā, tātad šīs nemusulmaņu minoritātes tiesības uh, ir jāsargā kā likumdošanas prasība, jo tas ir ārkārtīgi svarīgi, lai ļautu viņiem saisties kā daļa no, Eiro, no Turcijas valsts un Turcijas nācijas. 15. augustā pirmo reizi kopš 1923. gada notika reliģiska ceremonija Sulims uh, klosterī. Uh, kur ir ortodoksālā baznīca, tad pareizticīgo baznīca, tur bija pārstāvi no, visā, no visas valsts. Notika arī Aktamāls baznīcā e, ceremonija 19. septembrī. Tā ir armēņu baznīca, kā jūs zinat, e, uz salas. Tā tika atjaunota un atkal no jauna atvērta 2007. gadā. No šajā baznīcā pirmoreiz notika arī mese. Pēc 95 gadiem tad tas notika nu pat, un to apmeklē vairāk kā 4000 iedzīvotāji. Tika sagatavots arī krustpaznīs, vai tas arī tika uzstādīts šī mēneša sākumā. Vēl nesen e, notikuši pārmaiņas arī bērnu tiesību aizsardzības jomā. 2010. gadā pieņemts e, likuma grozījums e, likumā par terorismu apkarošanu, un tur tiek paredzēts, ka visi aizdomās turētie, kas ir mazgadīgie, pēc vecuma tiek tiesāti tādā pašā režīmā, kā kāds paredzēts mazgadīgo tiesas paneļiem, tātad netiek, bērni netiek pakļauti tādai krimināla vajāšanai, kurā nebūtu klāt juristi, kur nebūtu juridiskie padomu, un tātad juridiskā palīdzība ir obligāta. Tiesnešiem turklāt jāsaņem ekspertu atbildi, at, ekspertu informācija eh, no bērnu psihologiem un tam līdzīgi, un psihologiem jābūt klāt bērnu uzklausīšanā, turklāt nedrīkst arī izmantot roku zelžus un tam līdzīgi. Vēl viens jautājums, kas saistīts ar uh, citu valodu, ne turku valodu izmantošanu un pārraižu rīkošanu šajās valodās reģionālajās televīzijās un radio. Uh, dažādos dialektos, ko izmanto Turcijas pilsoņi. Šāda veida likums tika apstiprināts, to apstiprināja eh, radio un televīzijas augstākā padoma, un tas tika kopēji oficiālajā vēstnesī arī publicēts 2009. gadā šie noteikumi, kas attiec uz šādu veidu pārmaiņām, visi ierobežojumi ir atcelti, tiek nodrošināts pārraides tiesības un uh, certifikāti 15 raidītāji 5 vietējās televīzijas, 10 vietējās radiostacijas, līdz šim tagad jau saņēmuši autorizāciju un certifikācijas, un eh, lielākoties tas attiecas uz kurdu valodu. Pirms pievēršos tālāk izglītības jomai un apmācībai, gribu vispirms runāt par šo teikšanos no militārā dienas un pārliecības pēc. Tas ir īpašs temats šodien tā viņš šķiet, un gribu norādīt, ka Eiropas cilvēktiesība tiesa nav pieņēmusi lēmumu par to, ka šāda veidā tiekšanās ir tiesības, kas paredzēta cilvēktiesību konvencijā. Cilvēktiesība tiesa spriedumā noteica, ka Turcija nav varējusi īstenot savus, izpildīt savus pienākumus attiecībā uh, uz uh, degradējošu izturēšanos pret šādiem cilvēkiem, bet gribu atkārtot, ka tiesas lēmums un Eiropas cilvēku cilvēktiesību konvencija neparedz šāda veida pamattiesības, tātad tiesības uz atteikšanos no, cilv... no militārā dienas pārliecības pē... pēc. Un tāpat kā visi citi tiesas spriedumi, arī šis spriedums tiks ņemts vērā valdības darbā, bet tāpat laikā, protams, eh, teroristu darbība turpinās Turcijā un jāsaka, tas arī ierobežo lielā mērā mūsu rīcību. Tā kā man vēl pāris sekundes palikušas, tad gribēju norādīt, ka tiesība aktu pieņemšana, protams, ir viena lieta, un to īstenošana ir pilnīgi kaut kas cits mēs tāpat laikā pievēršam, noz, nu, pievēršam uzmanību abiem diviem, uzskatām arī īstenošanu, protams, par ārkārtīgi nozīmīgu, vēlamies pārliecināt, lai arī, piemēram, drošības spēku pārstāvi tiek attiecīgi apmācīti un pārkāpumi nenotiktu. Vēl pārsteigumi, ja jūs man ļausiet, protams, ka es varēju šeit uzsvert tikai dažus punktus. Uh, šī uzstāšanās laiks tiešām nebija liels, bet es noslēgumā gribētu jums atgādināt, ka lielākais vairākums, kas atbalsta konstitucionālo reformu pakotni 12. septembrī rīkotajā referendumā, uh, liecina par Turcijas iedzīvotāju vēlmu un apņemību virzīties uz tālāku demokrātiju un tiesībām, tieši uz tādām vērtībām, kas mums ir kopīgas ar Eiropas Savienību, un var tiešām tikai paust cerību, ka turpmākajos mēnešos, kad apsvērsiet ikgadējo progresu ziņojumu par Turciju, Eiropas parlaments varēs Turcijas iedzīvotājiem dot tālāk cerību un mudinājumu virzīties šai virzienā un eh, dotiem tālāk pamudinājumu turpināt sarunas par iestāšanos Eiropas Savienībā. Paldies, sveicniekungs, saka priekšādētāji! Es esmu pārliecināta, ka vēlamies dot jums šādu tālāku motivāciju un pilnīgi noteikti šī konstitucionālā referenduma dotā vēsts bija ļoti pazīstama. Nākam nedēļu kopā ar politisko grupu mēs dosimies uz Stambulu un arī apspriedīsim šīs konvencijas rezultāts un tam līdzīgi. Tālāk, pēc tam, kad uzstājies vēstnieks un citi runātāji, pievērsīsimies mūsu deputātiem. Tātad vispirmām kārtām pie mums ir kopējās parlamentārās komitejas delegācijas priekšsēdētāja attiecībās starp Eiropas Savienību Turciju Helēna Lotre. Un varbūt uh, Flotras kundze es varētu dot jums un Omens Roitens kundzei katrai pa piecām minūtēm, tā lai pēc tam mums paliek vēl arī laika jautājumiem atbildēm. Jo problēma ir tāda, ja jūs runāsiet ilgāk, tad šāda veida laika mums nebūs, un es domāju, par to visiem būtu ārkārtīgi žēl. Tāpēc es pirms došu vārdu jums, Flotras kundze. Merci, madame la présidente. Donc, euh, oui, en cinq minutes, peut-être vous donner. Liels paldies, priekšsēdētāji. Piecās minūtēs es, protams, nevarēšu sniegt jums ziņojumu par cilvēktiesību situāciju, bet es varu jums eh, nedaudz pastāstīt par eh, tiesiskumu un cilvēktiesību ievērošanu Turcijā. Tāpat arī es eh, atsākšos uz dažādiem politiskiem notikumiem, skurdu jautājumus, konstitūciju un tā tālāk. Protams, arī uz sarunām starp Turciju un Eiropas Savienību. Cilvēktiesības un demokrātija Turcijā ir potenciāls konflikta avots. Turcijas sabiedrības pārstāvji, protams, darbojas dažādās asociācijās, asociācijās grupējumos un tā tālāk. Turcija ir saņēmusi vairākus nosodošus lēmumus cilvēktiesību tiesā. Viena lieta bija īpaši bēdīgi slavena, tā bija lieta par slepkavību tika izteikti protesti par cilvēktiesību pārkāpumiem. Cilvēktiesību tiesa sprieda par labu šim individam, ne tikai par to, ka viņa tiesības uz vārdu brīvību ir bijušas pārkāptas. Turcijas varas iestādes nebija arī veikušas attiecīgos pasākumus, lai aizsargātu šo kungu. Šis spriedums bija ļoti svarīgs. Tāpat arī ārkārtīgi būtiski bija tas, ka valdība uh, nav pieņēmusi lēmumu uh, pārsūdzēt šo spriedumu. Citiem vārdiem runājot, Turcijas varas iestādes atzīst to, kas ir noticis, un ir apņēmušās rīkoties saskaņā ar spriedumu nosacījumiem. Es vēlētos pievērsties arī nesodāmības jautājumam, ja runa par valsts ierēģiem. Tika uzsāktas 35 lietas, kas attiecās uz 400 valsts darbinieku. Šķiet, ka valsts pati ir nosodījusi to, ka šīs lietas nav nonākušas pie uh, reāliem rezultātiem, proti nav uzsākt nekādi procesi pret šiem cilvēkiem. Es uzskatu, ka tādējādi mēs varam arī paskatīties, kāda īsti ir mūsu loma Eiropā, lai stiprinātu demokrātiju Turcijā. Bieži vien šo situāciju var pielīdzināt paradoksālai. Jā, no vienas puses mēs uzstājam uz pamattiesībām, uz tādām tiesībām kā pulcēšanās brīvība, vārda brīvība, tiesneša neatkarība un tā tālāk bet eh, tajā pašā laikā šīs sadaļas, kas ļautu panākt eh, progresu šajos jautājumos, proti tieslietas un iekšlietas, vēl ar vien tiek bloķētas politisku iemeslu dēļ. Dažkārt šie iemesli ir tikai iekšējas politikas, iekšpolitikas um, iemesli. Es uzskatu, ka mums kā Eiropas parlamentam vajadzētu atzīt, ka mums ir šeit jāuzņemas atbildība. Jā, protams, ka konstitūcijas reforma ir ļoti svarīga. Ir eh, jāatcerās, ka konstitūcijas saturs ir nozīmīgs. Taču šo dokumentu paketi Turcijas sabiedrība akceptēja, akceptēja ar lielu vairākumu. Pašlaik galvenie spēlētāji Turcijā var izmantot dažādus politiskus apveceļus, lai sagatavotu jaunu konstitūcijas projektu. Es uzskatu, ka šādā veidā šo Turcijas jautājumu varētu risināt pavisam savādākā veidā. Simt piecdesmit kurdu aktīvisti tiek apsūdzēti saskaņā ar pretterorisma likumu. Ir jāatcerās, ka saskaņā ar šo likumu uh, Cietumos vēl ar vienu atrodas nepilngadīgie. Bet es uzskatu, ka kurdu jautājumu varētu atrisināt vienkārši pārdomājot pilsonības jautājumu par šo piedarību turku pilsonībai. Te vajadzētu paskatīties šo jautājumu mazliet savādāk. Es uzskatu, ka te varētu izteikties eh, arī citi politiķi, kas interesējas par Turcijas jautājumiem. Noteikti, ka varētu atbalstīt jaunu konstitucionālo procesu kas nozīmētu to, ka mēs varam atteikties no vecās eh, konstitūcijas, kas ir 1980. gada valsts apvērsuma rezultāts. Šis jautājums galu galā būs izšķirošs tuvākajā laikā. Šodien tika pieminēti vairāki jautājumi, ko mēs tādā veidā varētu atrisināt līdz galam. Liels paldies par jūsu komentāriem! Tas noteikti sasaucas ar iepriekšējais runātājs teikto par 23. nodaļas bloķēšanu, jo tādējādi mēs nevaram atrisināt vairākas cilvēktiesību problēmas. Tagad dodu vārdu referentei par Turciju Omeņas Roitenes kundzei. Liels paldies! Pirmkārtām es vēlētos jūs apsveikt par šo iniciatīvu. Tā mums visiem ir ļoti svarīga. Arī referendumu, kas rakstīs jaunu ziņojumu novembra beigās un decembra sākumā. Es varu jums apsolīt, ka es noteikti ņemšu vērā šīs eh, sanāksmes rezultātus un noteikti pieskaršos tiem savā nākamajā ziņojumā. Es vēlētos eh, teikt, ka es ļoti augstu novērtēju brīfingu par politisko situāciju. Tas patiešām bija ļoti vērtīgs. Cilvēktiesības, eh, protams, ir ļoti svarīga sadaļa Kopenhāgenes kritērijos. Man Kopenhāgenes kritēriji ir daudz svarīgāk, ja runa par sadaļu atvēršanu vai slēgšanu. Cilvēktiesība attīstība Turcijā un eh, nepareizie virzieni pēdējo gadu laikā, un to pieminēja gan vēstnieks, gan arī citi runātāji, Pēdējo gadu laikā ir eh, veikti vairāki svarīgi soļi, ir pieņemti tiesību akti, taču reālā dzīve parasti neataino likumdevēju priekšlikumus, tāpēc, ka tiesību aktu īstenošana bieži vien nav pietiekami veiksmīga. Ja es varētu to izvērtēt, tad es gribētu teikt, ka tas viss ir saistāms ar ārkārtīgi kraso polarizāciju valstī. Šī polarizācija attiecas ne tikai uz politisko dzīvi, bet arī uz tiesām un uz visu sabiedrību. Tieši tāpēc bieži vien ir neiespējami paveikt vairāk nekā līdz šim jau ir izdarīts. Tagad pieskaršos dažiem konkrētiem jautājumiem. Pirmām kārtām grozījuma konstitūcijā. Jā, protams, ir panākts labs progress, bet ir jāatcerās, ka šie grozījumi ir jāpārtulko arī likumdošanas priekšlikumos, kas savukārt ir jāīsteno, un es gribētu, lai šeit rīcība būtu ātrāka. Otrais, un to pieminēja jau Helēna un arī vēstnieks, ir Es vēlētos uzsvērt, ka jaunā konstitūcija ir izšķiroša Turcijas modernizācijai. Tagad pievērsīšos minoritātēm. Šī demokrātiskā atvēršana, kā tā tika izziņota pagājušajā, kad noteikti bija ļoti noderīga, taču tā diemžēl nav neko jaunu devusi kurdiem. Esmu pamanījusi, ka jaunajos likumdošanas priekšlikumos um, pretterorisma tiesību aktos uh, bērnu situācija pašlaik ir labāka, proti pret viņiem netiek izvirzītas apsūdzības. Taču es vēlētos redzēt arī jaunus priekšlikumus par demokratizāciju attiecībā uz kurdiem. Vēlreiz vēlētos uzsvērt, ka, protams, mēs eh, nosodam eh, PKK uzbrukumus. Eiropa vienmēr ir izrādījusi savu solidaritāti cīņai pret terorismu. Taču šeit es gribētu lūgt, lai valdība, bet arī opozīcija vairāk uzmanības pievērstu šiem priekšlikumiem par kurdu demokratizāciju un lai tas tiktu darīts pirms vēlēšanām. Ja mēs vēlamies ilgspējīgu risinājumu, tad mēs, mums vajadzētu rīkoties tieši šādā veidā. Tagad par eh, ticības brīvību. Pagājuši gada tika organizēti vairāki semināri, kā vēstnieks teica, tika noturētas mises simboliskās vietās. Diemžēl mēs eh, nevaram lūgt, lai politiķi radītu jaunus simbolus. Ir jāpanāk, lai tiktu veiktu konkrēti pasākumi Turcijā, tā lai katra reliģiskā minoritāte Turcijā varētu izbaudīt vienādas tiesības. Un šeit arī runa par demokratizāciju. Mums ir vajadzīgi konkrēti pasākumi, lai tā būtu īsta. Esmu pieredzējis, ka protestantu baznīcas ir sniegušas pārskatu par dažādiem šķēršļiem, kopš tika pieņemta, kopš tika pieņemta likumi par fondiem, un es arī savā ziņojumā tam pieskaršos. Tagad sieviešu jautājums. Jā, protams, tiesību akti ir pieņemti, taču arī šajā gadījumā tiesību aktu īstenošana diemžēl neveicas tik labi, kā vajadzētu. Ir jāatcerās, ka Turcija ir ļoti liela, ir gan Ankara, gan Stambula, gan arī vairāk attālāki reģioni Turcijā. Tiešām uztraucoša ir preses brīvība un vārda brīvības jautājums. Uh, 301. pāns un citi krimināla kodeksa panti vēl ar vien tiek izmantoti, lai izvirzītu apsūdzības pret pilsoņiem un taiskaitā žurnālistiem. Nesen dzirdēju kādu skaitli, vairāk nekā 6000 mājaslapu internetā ir eh, slēgtas. Es uzskatu, ka modernā demokrātiskā sabiedrībā nekas tam līdzīgs nevarētu notikt, un Turcija taču vēlas būt moderna un demokrātiska sabiedrība. Es uzskatu, ka viena no galvenajām problēmām ir tā, ka lielas eh, mēdīju kompānijas ir daļa no konglomerātiem, kas izmanto savu varu, lai aizstāvētu savas intereses ekonomiskajā spēles lauciņā. Tieši tāpēc ir jāgatavo jauni tiesību akti. Pagājušā gada maijā es tikos ar žurnālistiem un arotbiedrību pārstāvjiem. Viņi runāja par interneta un mediju tiesību aktu reformām. Man ir liels prieks, ka prezidents Guls pagājušajā nedēļā pēc tam, kad tika publicēts eh, preses brīvības indeks, atzina, ka Turcijā patiešām nav viss tik spīdoši, kā tam vajadzētu būt. Pēdējais, ko vēlētos pieminēt, Eiropas cilvēktiesība tiesa. Šie spriedumi, kas tiek publicēti Turcijā, vairāk vai mazāk tiek ievēroti, un to es gribētu uzteikt. Lielas paldies! Paldies, Omenes Roidens kundze, par jūsu skaidrajām piezīmēm un arī par jūsu solījumu ņemt vērā šīs sanāksmes secinājumus jūsu ziņojumā. Es vēlētos atgādināt, ka šīs debatas turpinās. Ziņojums tiks gatavots, ārlietu komiteja arī to apspriedīs, un es vēlētos jums lūgt, lai šie pieci kolēģi, kas ir pieteikušies runāt, lai viņi atcerētos, ka mums vēl ir jārunā par Sīriju, Libānu, Kazahstānu, un tāpēc katram runātājam tiek dota viena minūte, un cerams, ka mēs pēc tam varēsim uzklausīt arī atbildes. Tie bija tie, kas ir pieteikušies runāt. Ja kāds vēl vēlas izteikties, tad lūdzu pieskieties, bet tai dodu vārdu Lokbīleres kundzē. Uh, uh. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Man ir kāds pavisam konkrēts aspekts, par ko es gribu runāt, runājot par politiski ieslodzītajiem, īpaši apsargātajos cietumos. Uh, Un šis jautājums tie, ir adresēts Gartner kungam un arī pārējiem runātājiem. Un man ir jautājums. Saskaņā ar manām zināšanām šajos eh, paaugstinās drošības eh, cietumos eh, situācija no cilvēktiesību viedokļa ir neapmierinoša. Un Asklenšī kundze no komisijas, vai jūs varētu uh, pastāstīja situāciju ar atsevišķiem gadījumiem. Es saņēmu vēstuli no šāda cietuma, no kāda ieslodzītā, kas ir ļoti smagi slims, uh, viņam neprognozē ilgākā sešus mēnešus nodzīvot. Mm, viņam arī nebija ļauts konsultēties ar ārstu ārpus cietuma, un vai ir kāds, vē, nu vai vispār kaut kādā veidā uh, Eh, tieslietu ministrs eh, vai kā cits izskata šos jautājumus, vai tiešām šos smirstošos cilvēkus patur cietumos, līdz viņi nomirst, vai ļauj viņiem eh, doties mājās, sagaidīt savu pēdējo stundiņu. Kilnes kundze, paldies, priekšsēdētājs kundze. Es gribētu runāt par šo demokratātes jautā, demokrātijas jautājumu un vispāriem vēlēšanu tiesībām. Uh, Mana kolēģi šeit runāja par šiem jautājumiem. Daudz no ievēlētajiem, piemēram, pilsētu mēri, šobrīd tiek um, ieslodzīti, apcietināti. Uh, es pati esmu no Bretaņas, un mums ir sadarbība ar Debakīra kungu, kas ir um, mērs, un, un uh, Mēs esam sadarbojušies ar šiem cilvēkiem viņu pilsētu, un mēs bijām ļoti pārsteigti, kad mēs saņēmām šīs te ziņas. Uh, mēs bijām pārsteigti uzzinot, ka mūsu draugs nedrīkst atstāt vispār Turciju. Un... Vismaz uz Dirbakirs mērķis tā neatiec, vismaz viņa tiesības ir ierobežotas. Un mēs arī nesaprotam, kāpēc tad uh, tur uh, kurdi nevar runāt savā valodā. Piemēram, apsūdzētais vēlējās izteikties kurdu valodā tiesas procesa laikā, viņam tas netika ļauts. Kā uh, jūs risināsiet šo kurdu jautājumu, ja jūs dialogā šiem cilvēkiem neiesaistāties? Jo nav iespējas atrisināt šos jautājumus, ja jūs ar attiecīgiem pašvaldību pārstāvjiem nesarunāsieties. Gomešs kundze, lūdzu, jums vārds. Priekšsēdētājas kundze, es vēlētos piekrist tam, ko sacīja iepriekšējie runātāji, runājot par mūsu kā Eiropiešu atbildību lai nodrošinātu to, ka Kopenhāgenes kritēriji attiecīgi tiek iedzīvināti. Es vēlētos jautāt komiteju, kāpēc šī te 23. sadaļa par cilvēktiesībām ir tā, kas netiek atvērta joprojām. Es vēlētos atbalstīt arī to, kas tika teikts par to, cik svarīga ir konstitūcijas pakotne, taču tur netiek risināts kurdu jautājums, kas ir pilnīgi centrāls jautājums. Un par spīti zināmā virzībai pareizā virzienā, es tomēr, mm, tomēr redzu, ka cilvēki tiek apspiesti, viņu tiesības netiek ievērotas, un daudz cilvēku ir iesaistīti krimināla vajāšanā attiecībā uz vārdu brīvības pārkāpumiem un tā tālāk. Un vai militāristi joprojām nespēlē pārmērīgu uh, pārmērīgi svarīgu lomu patiesi demokrātiskā valstī. Es esmu no uh, valsts, uh, kurā arī, uh, piemēram, militāristi realizēja valsts apvērsumu un tā tālāk, bet jautājums par nesodāmību, vai Turcija kaut kādā veidā ir iesaistījusies uh, CIP uh, nelegālajās ieslodzīto pārvadāšanās, uh, ko organizēja ASV. Uh, cienījamie kolēģi, lūdzu īsāk, jo mums ir uh, jāievēro runāšanas laiks. Ja, nākošā deputāte, paldies. Nielsens kundze un Gomešs kundzes runāja par kurdu problēmām, par valodas problēmām. Uh, Vēstnieks runāja par dialogu. E, pa, un par dialogu, dialektiem. Kurdu valoda nav nekāds uh, dialogs. Vairāk kā 14 miljoni cilvēku jūsu valstī runā šajā valodā. Es domāju, tas ir skandalos, ka nekāda progresa nav attiecībā uz to, kurdu valodas izmantošanu. Es vēlētos uzdot jautājumu par spīdzināšanām. Mēs dzirdējām, ka ir uh, uzlabojumi, bet vai jūs nesat dzirdējuši par ziņojumu, ko Vācu uh, cilvēktiesība aktīvis Dulcers ir publicējis par to, ka ir notikuši militāri uzbrukumi un faktiski tādi notiek katru dienu pret kurdiem. Un 20 bez tiesas sodīšanas un nāvi notikuši, tiek pielietot ķīmiskie ieroči un līķu apgānīšanas gadījumi. Tātad, vai šie visi gadījumi nerunās skaļāk, kā jūsu apgalvojumi? Paldies. Es savukārt vēlētos uzdot eh, jautājumu eh, vēstniekam. likums būtībā nešķiro vīriešus un sievietes, bet tomēr kādi pasākumi tiek veikti, lai nodrošinātu patiesu līdztiesību. Šobrīd eh, valsts vadība ir eh, iestājusies par pārmaiņām šajā te jomā attiecībā, piemēram, uz galvas segu valkāšanu un tā tālāk. Bet kā mēs patiešām varam panākt patiesu līdztiesību un ko valsts dara sieviešu labā? Tagad priekšsēdētājs saka, sāksim ar uh, vēstnieka kungu un tad pārējiem un atkal nevairāk ap pusminūti. Paldies, paldies Lotras kundzei un Rūtens kundzei par viņu uh, uzstāšanos. Es uh, sākšu atbildēt jautājumiem pēc kārtas. Par uh, abakars cietumu, par īpašas drošības, tātad pastiprināts drošības ieslodzījumu vietu. Nu, šeit. Es zinu, ka mēs varam, tieslietu ministrs var iejaukties eh, šādās situācijās, kā jūs minējāt, bet katra lieta šeit ir jāizskata ļoti eh, rūpīgi. Runājot par kurdu valodas aizliegumu, nu nav tāda aizlieguma Turcijā. Cilvēkiem nav liekts runāt turku valod, eh, kurdu valodā. Ir TV pārēdes un radiostacijas, kas raida kurdiski. Uh, Te varbūt ir zināmas in informācijas trūkums, varbūt cilvēkus nesoda par to, ka viņi ir vai runā kurdiski, bet ja viņi ir iesaistīti teroristu aktivitātēs. Tika pieņemts Dalcer kunga ziņojums un fotogrāfijas, kas tajā ir publicētas. Man šeit ir izraksts no uh, šīs pacienta lietas, no ziņojums no slimnīcas kura pilnībā noliedz līdzdalību šajos, šajās apsūd, apsūdzībās. Likumā tā tad nav nekāda priekšrocība vienam vai otram dzimumam, bet tieši tāpat kā visur citur, jautājums ir par izglītību un iepazīstināšanu ar likumu un parlaments izveidojas īpaši komiteja, kas uh, strādā ar šiem jautājumiem. Paldies! Es vēlētos pateikties arī Uštarsīs kundzei, jums konkrēti jautājumi nebija, vēlētos tagad vērsties pie komisijas. Es domāju, ka ir dažas konkrētas atbildes. Mēs regulāri pārskatām šīs situācijas mums 2011. gada janvārī īpašā mm, vienranga pārbaudas grupa uh, sniegs ieskatu ar situāciju, situāciju kad valda cietumos. Tā kā mums ir šis politiskais dialogs ar Turciju. Un tikko būs, es jums sniegšu šo te informāciju, ka tāda parādīsies. Vis visiem pāriem jautājumiem tāds vispārīgs komentārs. Turcijā mēs redzam šodien milzīgu spriedzi. Un es gribētu teikt, ka situācija nav viennozīmīga, nav vienlīdzīgs spēles laukums attiecībā uz cilvēku tiesību realizēšanu. Visām citām brīvībām mums nav vienāda situācija Turcijā un Eiropas Savienībā. Uh, Un mums ir jā, jāveido šis spēles laukums, lai tas būtu tāds pats. Tas ir viens no lielākajiem izaicinājumiem, ar kuriem jāsaskaras Turcijas iestādēm. Bija jautājums par 23. nodaļu. Vai e, Vācija un Francija bloķē šo sad, šīs sadaļas atvēršanu? E, es neesmu par to pārliecināta, bet vienprātība nozīmē vienprātība. Un jūs nekad patiesībā es nezināt, kas īsti bloķē šo situāciju. Nu, tieši tāpēc arī vajadzīgs Eiropas parlaments, jo mēs gribam šo padomes necaurspīdīgo struktūru atklātu, un tas ir nepiedodami, kā mūsu vēlētāji vispār nezin, kas īsti notiek kuloāros, kas notiek padomēm. E, Gārner kungs, es vēlētos atbildēt uz jautājumu attiecībā uz situāciju cietumos. E, piemēram, Amnesty International mums nav ieslodzījuma vietām pieeja Turcijā. Turcija nav papildu protokolu konvencijā pret uh, spīdzināšanu atjaunojusi. Uh, Un līdz ar to mēs nevaram eh, neatkarīgi novērot eh, šīs ieslodzījuma vietas eh, Turcijā. Taču mēs intervējam bijušos ieslodzītos un juristus un advokātus, kuriem ir pieeja saviem klientiem cietumos. Un, protams, mums ir bāžas par šīm te paaugstinātas drošības ieslodzījuma vietās visā valstī īpaši runājot par biedrošanās brīvību un faktu, ka ieslodzītie, īpaši tie, kas, kam ir politiskā ieslodzītā status, nevar biedroties ar citiem ieslodzītajiem. Un šis te apkārtraksts, kurā tika teikts, ka uh, vismaz desmit stundas viņam jāspēj kontaktēties un biedroties ar citiem ieslodzītajiem, netiek ievērots visos cietumos un e, dažos cietumos šāda iespēja tiek dota tikai stundu nedēļā, un ļoti ilgā periodā viņi tiek pilnīgi izolēti, arī pieejama veselības aprūpē ir ierobežota. Amnesty International jau ilgu laiku Eh, sastrādājas ar tiesu un medicīnas ekspertīzi, mums uztrauc tas, ka viņi nav neatkarīga struktūra, kas ir pakļauta tieslietu ministrijai, tā ir jābūt eh, pilnīgi autonomai, lai tā varētu pieņemt neatkarīgus lēmumus. Tālāk prezidenta inspekciju pārvalde arī faktiski ir nonāks pie šāda paša secinājuma attiecībā uz tiesu medicīnas ekspertīzi. Paldies, Gārner kungam, paldies visiem par jūsu komentāriem. Diskusijas turpināsies. Un tagad es vēlētos teikt, ja, protams, runātāji nepārsniegtu savu runāšanas laiku, mums būtu ilgāks laiks diskusijām, taču Nākamreiz būs atkal e, citi referenti un lektori, kas atkal darīs tieši to pašu. Reizēm man liekas, ka vajag izsniegt kaut kādas rakstiskas instrukcijas, un paldies par e, šo te ļoti vērtīgo informāciju un diskusijām. Tālāk mēs pāriem pie nākamā darba kārtības punkta, kas ir situācija cietumos Sīrijā un Libānā. Un vai jūs lūdzu tie, kas iet prom, varētu darīt to klusām. Un es domāju, ka man nav jāpaskaidrojums, kāpēc mēs apspriežam šo situāciju Sīrijā un Libānā. Jā, mēs šajā situācijā sekojam ļoti uzmanīgi. Haitam ar mālai lieta. Viņš ir 80 eh, gadus vecs, eh, sīriešu cilvēktiesība aizstāvis, kurš atrodas ieslodzījumā. Lūdzu, beidziet sarunāties. Es, protams, nevaru aptuvē, apturēt jūs no kustēšanās, bet no runāšanas es lūdzu jūs atturēties. Tā tad Elmalekungs atrodas ieslodzījumā un ir saņēmis Alkarāma balvu par uh, cilvē, da, viņa darbību cilvēktiesību aizstāvēšanas jomā. Viņš arī bija viens no kandidātiem Sahara balvas uh, saņemšanu. Tā kā mēs ļoti ceram, kā viņa lieta piesaistīs mūsu uz, visu uzmanību, tur, kur tas ir nepieciešams, uh, un Hasānī kungs arī atrodas tātad ieslodzījumā. Sīrija ir valsts, kas cenšas veidot ciešākas attiecības ar Eiropas Savienību, tādēļ ir svarīgi sekot šai lietai tam, kā attīstās situācija. Un tāpēc sākot ar Sīriju. Mēs lūksim Nadīmu Hūrīs kungu un tad Ijas Elmaleh kungu, kas ir Elmaleha kunga dēls. Apmēram septiņas minūtes es liktu priekšā. Paldies! Jūs gribat Libānu arī tūlīt, ja pēc tam? Jā, nu varbūt, ka kopā, jā, ja jūs varat kopā par tām runāt, labi, tad es sākšu ar Libānu un tad ar Sīriju. Mani sauc Nadīms uh, Hūrija un es esmu Human Rights Watch uh, Beirutas ofisa direktors un paldies, ka jūs esat mani uzaicinājuši. Sākšu ar Libānu, runājot par ieslodzījumu vietu apstākļiem. 20 cietumu Libānā, viens ir centrāla cietums un ir trīs tādi pamati jautājumi vai problēmas attiecībā uz Libānu. Mums ir daudz informācijas Jo kas ir pozitīvi um, attiecībā uz Libānu, lai gan cietumos apstākļi ir slikti, pieeja šiem cietumiem ir uh, atklāta un diezgan viegla, diezgan vienkārši saņem sistemātisku informāciju par situācijas vietas. Vispirms galvenā problēma Libānā ir uh, pārmērīgs ieslodzīto uh, skaits. Kopā ir 5500 ieslodzīto. Uh, un kopējā cietuma kapacitāte ir tikai 3500, eh, kā apgalvo valdība, bet acīm redzot, eh, situācija ir pat faktiski vēl sliktāka. Kāpēc ir šī problēma? Tā, ne jau tāpēc, ka trūktu cietumu, bet ir ļoti ilga pirmstiesas izmeklēšana, un ja jūs paskatieties iekšējo drošības spēku situāciju pār pa 66%, no tiem cilvēkiem, kas atrodas cietumā, principā ir priekš, pirmsties izmeklēšanas posmā. Un ļoti bieži viņi jau ir visu savu piespriesto sodu nosēdējuši pirms tiesas. 13% no cietumos ieslodzītiem ir eh, tie, kas eh, ir mm, ārzemnieki. Ar kas ir nosūtīti šeit, lai uh, pabeigtu savu ieslodzījumu. Kādēļ ir šāda situācija? Tas ir no apkārt raksta, un jebkurš ārzemnieks, uh, kas uh, beidz, kuram ieslodzījums beidzas, viņš tiek pakļauts uh, kopēja drošības uzraudzības procedūrē, kas ir saistīta ar visiem ārzemniekiem, kas dzīvo Libānā. un tas var reizēm ilgt pat mēnesi vai gadu, kamēr šie ārzemnieki principā uh, tiek paturēti ieslodzījumā, uh, kaut gan būtībā viņi jau ir beig, viņu ieslodzījuma termiņš ir beidzies. Tālāk arī uh, patvērumu meklētāji, jo ne, ja piemēram, uh, šāds patvērumu meklētājs eh, atsakās eh, doties atpakaļ uz savu valsti, viņš tiek ieslodzīts. Un kas notiek? Eh, tie paši cilvēki atsakās doties uz savu dzimteni un joprojām izvēlas palikt ieslodzījumā Libānā. Kas attiec uz apstākļiem cietumos, trūkst gaisa un gaismas, uh, 2008. gada ziņojumā ir teikts, ka pētījumā atklājās, ka kļūst svaiga gaisa mm, piecos cietumos, saules gaismas kamerās 13 no Piet, no 25 cietumiem vānas istabas toaletes ir antisantārā stāvoklī, ļoti mazas, netīras, Viena no vietējām cilvēktiesību grupām veic pētījumu un atzina, ka 15 cietumos būtībā nav gultu. Uh, ieslodzītie guļ uz matračiem, uz grīdas, un šie matrači ir tātad kaut kur jāpārvieto dienas laikā. Un uh, tie, kas jau ir notiesāti un kas atrodas pirmsties izmeklēšanas periodā, netiek atdalīti viens no otra. Un uh, to ieslodzīto ģimenes, eh, kas dzīvo tūmā, var regulāri piegādāt pārtiku, savukārt ārzemniekiem šī situācija ir daudz sarežģītāka. Eh, veselības aprūpas situācija, kas tad notiek, piemēram, neatliekamās palīdzības nepieciešamības gadījumā pēc pulksten pieciem. Pēc pulkstens pieciem eh, cietumsargiem ir atļa nav atļauts atslēgt kameras bez īpašas atļaujas un apstiprinājuma, un tas var novest pie Uh, nelaimes gadījumiem vai, vai slikta iznākuma mm, neatliekumos gadījumos, un tādus gadījumus, diemžēl, mēs esam reģistrējuši. Kas attiecas uz neatbilstošu vai cietsirdīgu apiešanos un spīdzināšanu, tā ir problēma. Parasti tas notiek ieslodzījuma vietās kas vispār ir raksturīgi ieslodzījuma vietām, bet ir trīs cietumi, kas mūs īpaši satrauc. Viens ir aizsardzības ministrijas cietums, tas ir cietums, kas atrodas aizsardzības ministrijas pagrabā, un tikai 95. gadā tas tika atzīts, eh, tas, tam tika piezīts ieslodzījuma vietas status, faktiski tur notiek gan nopratināšana, uh, Eh, tas, eh, tos sargā tātad valsts eh, noslēpums, līdz ar to mums nav pieejas šim cietumam. Un ir bijusi virkne ziņojumu, bet uh, ir zināms, kas notiek, jo, piemēram, sarkanā krusta ziņojumos ir informācija par to, kas notiek šeit attiecībā uz spīdzināšanu. Uh, Būtībā šeit tiek spīdzināti cilvēki, kuriem tiek izsu, izteikts apsūdzības par spiegošanu Izraēlas labā. Nu, tur mums ir virkne tādu pavisam nesen piemēru. Tālāk arī e, informācijas nodaļa Rumjē cietumā. Šeit arī vienu ēku aizņem e, tātad e, ieslodzītie, kas saistīti ar izlūkdienestu. Un Trešais cietums, kas, kurā pamatā ir ieslodzīti ārzemnieki un kas ir izvietots zem um, autostāvvietas, un tur arī situācija ir ārkārtīgi slikta. Un pastāv um, vispārējais nosodījums par šo situāciju un ir centieni trijos līmeņos. Libānieši cenšas uh, uzlabot apstākļus, tiek atklāts jauns cietums, vīriešu cietums Zahlī. Ehm, mēs esam izveidojuši arī komiteju, kas rūpēs par to, lai vienkārši nosietāto skaits tiktu samazināts un lai par labu uzvedību uh, tiktu uh, pakļaut iepriekšējai atbrīvošanai ieslu, uh, zināmā skaits ieslodzīto, bet šī komiteja strādā ļoti lēnām. Uh, Eh, tālāk arī sadarbībā ar ANO un ES attiecīgajām organizācijām ar eh, tieslietu un iekšlietu ministrijām. Jā, eh, rezultāti diemžēl nav tik labi, kā mēs gribētu. Eiropas saimnība šeit spēlēs ļoti svarīgu lomu. Eiropas institūcijas ir snieguši atbalstu, piemēram, Itālijas Vēstniecība piesnita 400 tūkstošus apstākļu uzlabošanai cietumos. Ir eh, arī pētījums eh, par labāko ieslodzījumu vietu, un ir arī finansējums, lai mm, varētu piesaistīt konsultantus un uzbūvētu jaunu eh, īpašas drošības cietumu. Bet mm, mūsu uzdevums ir ne tikai palīdzēt celt lielākas cietuma ēkas, bet arī uh, Eh, mēģinājumi mainīt esošo praksi. Tātad, ja 66% ieslodzīto atrodas pirmsties izmeklēšanā, nu, tad faktiski, eh, un tad vēl atrodas tie, kas ir izcietuši savu sodu ārzemnieki, bet eh, saskaņā ar šiem noteikumiem viņi tiek paturēti ieslodzījumā līdz zināmām laikam, tad iznāk, ka 74 Eh, procenti ieslodzīto Libānā atrodas, atrodas cietumā bez eh, tātad tiesas sprieduma. Tad ir jābūt kaut kādiem alternatīviem risinājumiem, kas tiek pielietot citās pasaules valstīs, un arī Libānas tiesas atzīst eh, šīs situācijas nopietnību. Un arī šīs apsūdzības spīdzināšanā šeit mēs arī gaidām skaidrāku informāciju. Un uh, Uh, protokolu pie uh, konvencijas pret spīdzināšanu Libāna ir pārakstījusi, taču nav ratificējusi pašu konvenciju, un tas jau not, nenotiek deviņus gadus. Un es domāju, ka Malek kungs runās varbūt sīkāk par Sīrijā, par individuālu lietām, bet uh, Pieeja informācijai eh, varbūt ir smagākais punkts Sīrijā, jo šeit nav tādu iespēju neatkarīgiem novērotiem apmeklēt cietums. Un es gribētu teikt, ka Sīrijā ir virkne drošības dienestu. Un katrs no šiem te dienestiem tur pats savu ieslodzījumu vietu. Un šeit eh, cilvēki uh, tiek turēti mēnešiem bez nekādas pieejas eh, ārpasaulē. Un bez tam mēs esam saņēmuši informāciju par virkni ieslodzīto, kas ir mīruši eh, šajās ieslodzījuma dietās, bet mums nav pieejas tiesmedzīnas ekspertīzes rezultātiem. Un ģimenēm vienkārši liek ātri, ātri apglabāt šo te tuvinieku, tikko viņi saņem tā mirstīgās atliekas. Attiecībā uz uh, spīdzināšanu šeit ir, eh, šeit eh, tiek spīdzināti ne tikai dažādi politiski aktīvisti, bet arī blogeri un, un, un citi internetā aktīvi cilvēki un tā tālāk. 2010. gadā ziņojumā par Sīriju tika uh, paustas ļoti liels bažas par biežiem spīdzināšanas gadījumiem, ko realizē drošības dienesti. Ir Sidnājas cietums, viens no cietumiem Sīrijā, eh, ko arī, kas arī pieder militāristiem. 2008. gadā šeit bija sacelšanās šajā cietumā. Tas atrodas 30 km no Damaskas, tas ir liels cietums. Pēc aplēsēm šajā cietumā ir 2 līdz 3 tūkstoši ieslodzīto. Mēs sakam, pēc aplēsēm jums nav konkrētu datu. Un šī te pretošanās ilga veselu mēnesi, un mēs zinām, ka ļoti daudz ieslodzīto tika nogalināti šajā te sacelšanās laikā, bet oficiālas informācijas ne par ko nav. Pēc diviem gadiem ir atļauti daži apmeklējumi, bet joprojām ir saraksts ar vairākās 60 ieslodzītiem, par ko nav nekādas informācijas, un mēs nevaram saņemt nekādus eh, datus par viņu situāciju un eh, veselības stāvokli. Un es domāju, ka var, jādod tagad vārds Mālekungam, viņš varbūt varētu runāt tālāk par politiskiem ieslodzītiem, cilvēktiesību aktīvistiem. Uh, kas šobrīd Sīrijā ir ieslodzīti, viņi tiek tiesāti kā parasti krimināli noziedznieki. Uh, viņi tiek pakļauti uh, cietsirdīgai, um, pret viņiem cietsirdīgi izturs arī viņu, teiksim, līdz cietumnieki, kas ir krimināli nosodīti un tā tālāk. Uh, ir arī ļoti slikti šie cietuma apstākļi, bet lūk arī šī te. Uh, Tiecīgā izturēšanās no pārējo ieslodzīto puses arī ir ļoti eh, liela problēma. Paldies, saka priekšādātājs, paldies Hurikungam par visu šo informāciju attiecībā uz situāciju cietumos Libānā un Sīrijā. Nepieminēju, ka jūs esat vecākais pētnieks eh, Human Rights Watch organizācijā. Tagad tālāk dosim vārdu pārstāvim no Sīrijas, došu vārdu Iesam El Malaham. Priekšsādātāji, gudātie deputāti, paldies, ka uzaicinājāt man runāt par pašreizējo situāciju Sīrijā. Ir ārkārtīgi grūti runāt par cietumiem Sīrijā, nerunājot par visām šīm piespiedu pazušanām. Eh, tā, šāda cilvēka pazušana 70. gados kļuva ļoti populārs, apmēram 70 tūkstoši gadījumi ir konstatēti kopš 79. gada, un visas šīs personu pazudušanas nenotika eh, šī prezidenta laikā, bet viņš nav darījis neko, lai situāciju atrisinātu ģimenes eh, nesaņem nekādu informāciju, un jautājums nebūs atrasināts, kamēr nebūs šāda informācija. Kopš 2000. gada pilsēn, pilsoņu skaits pilsoņu ir apmēram 1400 lielākā daļa cietumu. Eh, arī, ko, arī uzņem cilvēks, kas šādā veidā tiek paz, pazūd bez vēsts. Nu, piemēr ir 79. Eh, gada Maleka kunga gadījums, kas tika nolaupīts no savām mājām, pazudus sešām dienām, un arī jauna interneta lietotāja, kas tika 2009. gada decembrī arestēta un līdz pat šim laikam ir pazudušās statusā. Mēs saņēmām par šo brīdi informāciju, ka viņas vecāki tomēr varēja viņu pirms pāris dienām cietumā apmeklēt. Nedrīkstam arī aizvērst Nazarasta navi gadījumu, kurš nu, izturēja savu 5 gadus spriedumu, bet viņš nav izlaists no cietuma. Un pēc tam viņš ir pazudis. Atsevišķi saka, ka viņš spīdzināšanas rezultātā vienkārši ir miris. Šāda sistemātiska spīdzināšanas piemērošana noved pie daudziem nāves gadījumiem, ka jūs runājat ar kādu, uh, no izlaistajiem cietumniekiem vienalga, kāds ir tā vecums un kāds bija sprieduma garums, jūs dzirdēsiet šausminošu stāstu par sišanu, spīdzināšanu ar vis visādiem paņēmieniem, gan fiziski, gan garīgi spīdzināšanu, joprojām tiek izmantot kā soda veids, vai lai izspiest informāciju drošības iestādēs. Ir ļoti daudz spīdzināšanas metodas, kas tiek piemērotas šajos drošības iestādēs. Uh, to starp spīdzināšanu ar ūdeni, degošām cigaretēm, eh, elektrī, elektriskā šoka, sitienu un tālāk aps, nu, ģimenes locekļu apsaukāšanu, sišanu un tā tālāk. Spīdzināšana noved pie ļoti daudziem nāves gadījumiem, tīpaši attiecībā uz aizturētajiem kurdiem. Par to liecina arī nesenie incidenti. Te ir daudz gadījumu, kad aizturētie ir gājuši bojā spīdzināšanas rezultātā. Uh, Sīrijas kurdu Namals Kanžo arī bija to aizturēto vidu, kas tika aizturēta 2004. gada martā, ņemot vērā šī mārta bedīgos notikumus. Viņu militārais pārstāvis Irens Sita ar savu šauteni un izraisīja 10 centimetru uh, brūci viņa galvā, viņš tika nogādāts slimnīcā, un kamēr viņš bija slimnīcā, turpinājās spīdzināšanas, un uh, tika konstatēts spīdzināšanas pazīmes visu viņa ķermeņu. Pēc tam Kanģokungs tika nogādāts savai ģimenei, izrādījās, ka viņš ir uh, pie ļoti slikts veselības sūlies, sūdzījās par līdzsvaru trūkumu vemšanu, un uh, viņa nāve tika konstatēta maijā. Uh, tāpēc, ka viņam smadzenēs bija asins izplūduma, kas, iz, kas radušies vairāk mēnešu sistemātiskas sišanas rezultātā. Mm, vēl kāds eh, aizturētājs tika nogalināts aizturēšanas centrā nopratināšanas laikā 2004. gada janvārī. 2009. gada janvāra dienā Šautkungs tika nogādāts savai ģimenei, pie ģimenes pēc tam, kad viņš četrus mēnešus bija ticis aizturēts par to, ka viņš ir islāma režīma eh, aktīvists. Viņa ģimenē neļāva pat noturēt pat, eh, pareizo ap, apglabāšanas procedūru. Viņš eh, bija vienkārši matemātikas skolotājs, vīrs un tēvs. Vēl kāds indivīds, kas bija dzīves Damaskā, precējies ar četriem bērniem 7 septiņos no rīta 27. gada kādā dienā tika vienkārši apcietināts Damaskā, viņu mašīnu apturēja krimināls vajāšanas spēki, viņš tika ekskurtēts no mašīnas un savas sievas un bērnu priekšā piekauts turpat uz ielas. Vēl kāds 33 gadīgs e, tēvs tika aizturēts, e, to darīja policists uz 40 dienām turot viņu aizdomās par naudas nozakšanu no bankas, kurā viņš strādāja. Viņš tika pakļauts ārkārtīgai spīdzināšanai, tā rezultātā viņš arī mira. Viņa ķermenis tika nogādāts ģimenei divas dienas vēlāk šai pašā gadā. Vēl viens Damaskas iedzīvotājs šī gada martā mira pēc tam, kad viņš bija nelegāli aizturēts vienā no policijas iesvarņiem. Viņa nāves iemesls bija uh, sišana. Ziņojumā par piespiedu pazušanām mm, ir daudz informācijas par šādiem eh, spīdzināšanas gadījumiem. Tur tiek aprakstīti ieroči, kas tiek izmantoti uh, aizturētos izšanai. Tur tiek um, aprakstīts cietums stāsts par to, kāda ir bijis viņa pieredze cietumā, klausoties kliedzienos, aprakstot elektrības vedus un uh, drausmīgu pieredzi. Tikai teikts, ka 60 mm, 60 kvadrātmetos ir simtiem citu cietumnieku, lai iet uz tolti, ja kā pār citiem cietumniekiem, tiek gulēts, tiek uz planiem atačiem uz grīdas, netiek nodrošināts kontakts ne ar juristiem, nekas tam līdzīgs. Eh, vienmēr līdz visās gaitās eh, nāk cietuma sargi, tad, kad jādodas pie ārsta, ne, nav piekļūst nekādiem lasāmiem materiāliem, viņš nedrīkst apmeklēt arī cietuma bibliotēku. Protams, e, situācija ir līdzīga arī citos cietumos. Jūs jau esat saņēmuši noteikti šo ziņojumu. Arī no Amnesty International šāds ziņojums ir pienācis. Sīrijas aizturēšanas centri ir uh, briesmīgi. Katram policijas iecirknim ir šāda veida pagrabs, kur, kas tiek izmantots kā savā ziņā kā cietuma cella. Uh, Es neņem, es tagad nelasīšu jums priekšā visu šo sarakstu ar aizturēšanas centriem, tas jums droši vien ir pieejams, un noslēgumā gribēju pavisam īsi pieminēt to, to kā juristi cīnās aiz, aizsargu, cenšoties aizsargāt šos cietumniekus, jo pastāv patvaļība, nesodāmība, tiem, kas eh, pārkāp cilvēku tiesības. No šī drošības aparāta ir ļoti daudz eh, pārstāvi, kas apdraud Sīrijas pilsonisko sabiedrību, un tā ir daļa no kopējā režīma. Tas ir skaidrs piemērs, Hasanī piemērs ir skaidrs. Viņš par juristu darbu piekopšanu tika uz mūžu ieslodzīts cietumā. Tas tāpēc, ka viņš centās aizsargāt cilvēktiesības, centās informēt cilvēktiesību organizācijas. Tad, kad šie juristi tika ielikt cietumā tieši tāpat kā mans stāvs un Alhasanīkungs, kungs, Citi juristi nav, citiem juristiem nav ļauts viņiem piekļūt, viņi nedrīkst ar viņiem runāties, jo viņiem jāsaņem advokātu kolēģijas atļauja, lai to darītu. Man bija radies iespējas, ka briesmīgā nu, dzīve Sīrijā, tāda kā to mēs zinājām, būs cauri, ka būs iestājušies labāk, lai ka Sīrija mainās uz augšu, bet eh, tāpat kā es un kā jūs visi arī citi droši vien dzirdat no tiem, kas dzīvo Sīrijā, situācija joprojām ir drausmīga un jāsaka pat pasliktinās atsevišķi no īrijas man raksta un saka, ka sabiedrība faktiski ir uz sabiedrības sabukuma robežas. Gribu darīt, lūgt jūs darīt visu, kas ir vajadzīgs, kas jūs spēkos, un pildīt savu soļu un palīdzēt Sīrijas iedzīvotājiem, jo tieši Sīrijas iedzīvotājiem. Uh, Eh, ir vajadzīga jūsu palīdzība. Nevis Sīrijas valdībai. Rīt Eiropas Savienības komisars tiksies ar oficiāliem pārstāvjiem Damaskā par Eiropas Savienības un Sīrijas sadarbības nolīgumu. Šādu beznosacījumu nolīgumu parakstīšana šobrīd tikai stiprinātu režīmu, un tas nozīmē, ka Eiropas Savienība kļūs par līdzvainīgo šajās darbībās. Eh, Sīrijas, val, val, Sīrijas sadarbība, protams, ir svarīga, bet ne jau uz cilvēku tiesību rēķina. Thank you very much, yes. Liels paldies! Jūs eh, tiešām mums, iep, mums iepazīstinājāt ar tādām ārkārtīgi nepatīkamām detaļām par to, kā tiek veikt šī spīdzināšana Sīrijas cietumos. Un tagad eh, mūsu pienākums ir vērsties pie Eiropas komisijas, eh, lai dzirdētu, ko vairāk Eiropas Savienība varētu darīt, lai šo šausminošo praksi apturētu un izbeigtu uh, ieslodzīto spīdzināšanu Libānā, Sīrijā. Man ir jāatgādina ka mēs ļoti bieži strādājam ar šādām te valstīm, kuras, diemžēl, joprojām turpina pielietot šīs nehumānās metodas. Šobrīd mēs koncentrējamies uz divām valstīm, uz Lībiju un uh, Sīriju, par uh, Izrēlu un Palestīnu runāsim citā reize, <laughs> jo, uh, diemžēl, es jau jums paskaidroju, kāda apstākļa dēļ mums nācās pacelt šo, pārcelt šo diskusiju no šodienas citu laiku. Uh, Tātad došu vārdu komisijas pārstāvim, un vai jūs varētu sniegt arī komentārus par uh, Malekunga minēto mm, vienošanos, ko gatavojas Eiropas Savienība noslēgt ar Sīriju. Liels paldies, priekšsēdētājs kundze, par to, ka organizējāt šo uh, uzklausīšanu. Un paldies par šo te informāciju, ko mēs esam saņēmuši. Es eh, gribētu atzīmēt, ka mēs arī esam nobažījušies par daudziem no šiem jautājumiem. Ja, piemēram, par uh, nežēlīgu izturēšanos pret ieslodzītiem, arestētiem, par, par situāciju, ka mādo cietumā, par to, ka netiek ievērotas aizturēto un ieslodzīto tiesības, par spīdzināšanas gadījumiem. Uh, Tas viss rāda, ka cilvēktiesību situācijā Sīrijā nav uzlabojusies pēdējo gadu laikā. Un uh, ir joprojām nopietnas neatbilstības, uh, tātad ievērojot starptautiskās politiskās eh, tiesības un pildot uh, konvencijas pret spīdināšanu normas. Mēs esam regulāri izteikuši savas bāžas eh, par to, ka tiek ieslodzīti žurnālisti, blogeri, cilvēktiesība aizstāvji. Un Eštons kundze augstā pārstāve 27. jūlijā nāca klajā ar paziņojumu, kurā tika aicināts atbrīvot politieslodzītos pēc iespējas ātrāk un Haidam Han Māleka lieta, Hassanī kunga lieta un Abduls eh, kunga lietas šeit tika īpaši minētas. 18. oktobrī Eiropas Savienības misiju vadītājs Sīrijā ir atkārtojis eh, šos eh, aicinājums kādas prestižu valdes piešķiršanas ceremonijas laikā un nosodījis uh, eh, Hanmal, uh, eh, Malek kunga un Hasanī kunga uh, apelācijas sūdzību noraidīšanu no apelācijas tiesā. Un šeit ir šīs trīs lietas, bet vēl arī daudz citas lietas Sīrijā, uh, kur tiek pārkāptas universālās cilvēktiesības, un mēs turpināsim par tām runāt Eiropas Savienības delegācija. Un uh, Vēstniecība Damaskā uzrauga šo situāciju, uzrauga tiesu procesus. Un mēs skatāmies, vai tiek ievērotas tātad labās prakses vadlīnijas un kāda ir šī situācija ar ģimenēm, ar eh, advokātiem un izmantot, jo kaimiņa attiecību politikas finanšu instrumentu mēs atbalstam uh, politiskās reformas un stiprinām dialogu ar valdību un pilsonisko sabiedrību. Kas attiec uz asociācijas nolīgumu, tad tas eh, ir sagatavots jau un tas netiek parakstīts kopš 2009. gada. Un Sīri joprojām, eh, teiksim, šī līguma politiskā un ekonomiskā ietekme tiek analizēta no Sīrijas puses un balstoties uz pieredzi reģionā, mēs tiešām uzskatām, ka šis asociācijas nolīgums ļaus mums izveidot regulāru politisko dialogu ar Sīriju, e, tā skaitā arī dialogu par cilvēktiesībām. Un gadījumi e, šajā reģionā pieredze rāda, ka Eh, tas ļauj mums oficiāli iekļaut cilvēktiesības, uz, eh, iekļaut mūsu sarunās. Ja mēs runājam par Lībānu, šeit arī cilvēktiesībām um, sarunās ar šo valstu mēs piešķiram eh, izšķirošu nozīmi. Mums ir NP rīcības plāns, par neatkarīgas tiesu varas izveidošanu, kā arī cīņu pret spīdzināšanu, koncentrējoties uz eh, ANO konvenciju ieviešanu un saskaņā rīcības plānu apakškomitejā par cilvēktiesībām. Mēs esam apņēmušies realizēt regulāru dialogu ar Libānu par cilvēktiesībām. Uh, un ir tiešām panākt ievērams progress. Pagājušā gada maijā Beirutā notika pēdējā tikšanās reize, un šeit mēs regulāri runājam šajās diskusijās par uh, spīdzināšanu, tās apkarošanu, par uh, tiesvedīgu izturēšanos pret ieslodzītajiem. Un uh, par to, kā krimināla likums neatbilst uh, ANO konvencijai pret spīdzināšanu Un eh, tas, ka Libāna pievienojās eh, šai konvencijai 2008. gadā, protams, tas bija ļoti labi, taču Libānai joprojām ir jāveido nacionālās prevencijas mehānismi, runājot par, eh, piemēram, cienu, cietumu apmeklēšanu un tā tālāk. Nākošais jautājums, kas tika pieminēts, bija par to, ka mm, ratifikācijas process mm, ievēlkas. Un vēl viens jautājums ir cilvēktiesība vienība eh, startautiski, eh, tas ir nacionālajos drošības spēkos, kam diemžēl ir ļoti ierobežots iespējas ietekmēt situāciju. Un mēs esam saņēmuši piecu gadu programmu no iekšliet tieslietu ministrijām, un uh, Mēs ticām, ka tas uzlabos situāciju cietumos, taču eh, tam ir vajadzīgi ievērojami resursi, lai tā būtu tiešām veiksmīga. Un Eiropas komisija virkne projektu šajā virzienā, um, ar, un Ūrīkungs par to runāja, un Eh, mēs arī ar komisijas delegāciju būsim Libānā vēlāk šonadēļ un piešķirsim papildus līdzekļus, lai varētu veikt ieslodzījumu vietu reformas. Un demokrātijas un cilvēktiesība instrumenti ietvaros eh, tiks realizēts arī NVO projekts eh, par pazudušajām personām un pret spīdzināšanu. Paldies! Thank you, Mr. Paldies! Divi kolēģi ir pieteikušies runāt. Vispirms eh, došu vārdu Brepolds kundzei. Lielas paldies priekšsēdētāji. Paldies arī mūsu viesiem. Viņi mums ir snieguši ļoti daudz informācijas. Runājot par Libānu, nākamnedēļ eh, piedalīšos oficiālā delegācijā, Mašarikas delegācijā, kas eh, dosies uz eh, Libānu. Uzturēsimies tur visu nedēļu. Mums ir paredzētas sarunas ar vairākām cilvēktiesību organizācijām, arī ar eh, cilvēktiesību biroju Beirūtā. Dosimies arī uz nometnēm, tiksimies ar palestīniešu bēgļiem. Mēs nedosimies uz kādu no cietumiem, taču, neskatoties uz to, vizīte ir eh, plānota ļoti interesanta, jo mums ir tikšanās ar vairākiem ministriem, ārlietu ministru, tieslietu ministru. Tas nozīmē, ka mēs tiksimies ar patiešām augsta līmeņa amatpersonām. Es ceru, ka es varēšu dot savu ieguldījumu diskusijās mēs runāsim par cietumniekiem, cietumos un par attieksmi pret cietumniekiem. Tieši tāpēc es gribētu uzdot jautājumu Jūrija kungam, vai viņš varētu mums sniegt mazliet vairāk informācijas par ārvalstniekiem. Šķiet, ka 30% no uh, ieslodzītajiem īstenībā ir ārvalstnieki, tā vismaz jūs minējāt. Vai jūs eh, varētu sīkāk pastāstīt par šiem cilvēkiem, vai jūs zināt, no kādām valstīm viņi ir? Un eh, tāpat arī es vēlētos zināt, kādos noziegumos viņi ir apsūdzēti. Kāpēc viņi atrodas cietumā? Tas noteikti būtu interesantāk, ja jūs varētu sīkāk paskaidrot šos jautājumus. Tagad par Sīriju. Jūs atsaucāties uz eh, politieslodzīto problēmām Sīrijā. Ir eh, vairāki politieslodzītie par kuriem mums īstenībā nav nekādas informācijas. Mēs īsti nezinām, par eh, cik daudz cilvēkiem šeit mēs runājam. Eh, esmu lasījusi Human Rights Watch ziņojumu, un tur ir runa par tūkstošiem aizturētajiem, kas varētu būt eh, bijuši iesaistīti kurdu opozīcijas grupējumos, tāpat arī tie varētu būt cilvēki, kas ir iesaistījušies pilsoniskās sabiedrības organizāciju darbā vai opozīcijas darbā. Daudz cilvēki ir ieslodzīti tāpēc, ka viņus uh, tur ir uh, ielikoši drošības dienas darbinieki, tāpat ir runa arī par uh, politieslodzītajiem. Vai šie ieslodzītie tiek tiesāti kādās īpašās tiesās, un vai viņiem ir pieejamas visas tās pašas tiesības, kas pārējiem cietumniekiem šķiet, ka te ir runa par kaut kādām īpašām speciālām tiesām, kas ir paredzētas tieši viņiem. Uh, Amalī kungam es eh, arī gribētu uzdot jautājumu. Komisija, protams, apgalvo, ka tā dara visu, kas ir tās spēkos, ka tiek izmantotas visas iespējas runāt par šīm lietām, par šo lietu un arī par citām lietām. Elma Leikunga tēvs eh, atrodas cietumā vairāk nekā gadu. Esam dzirdējuši daudz dažādus paziņojumus, tāpēc es gribētu uzdot komisijai pavisam konkrētu jautājumu. Esmu uzdevusi šādu jautājumu jau vairāk kārt, pirms mēneša pēdējo reizi. Šķiet, ka šie centieni īstenībā nenoved pie nekāda rezultāta. Varbūt baronese Aštone varētu uh, padomāt par eh, kādiem citiem pasākumiem, jo līdz šim veiktajās darbības nav novedušas pie nekādiem rezultātiem. Uzdod šo pašu jautājumu komisijas pārstāvjiem. Paldies! Es eh, ceru, ka jūs saņemsiet eh, detalizētākus ziņojumus, ja jūs satiksieties ar šo kungu Beirūtā, jo šķiet, ka viņa organizācija atrodas tieši Beirūtā. Diemžēl mums nav pietiekami daudz laika šādām detalizētām atbildēm. Derosas kungs, viņš ir Eiropas eh, Savienības delegācijas vadītājs. Lielas nu, paldies priekšādātāji. Mm, es vēlos izteikties pavisam īsi, vēlētos apsveikt jūs par to, ka ir organizēta šāda uzklausīšana. Es gribētu uzdot jautājumu komisijai. Šķiet, ka tika minēts, ka nav panākts progress Sīrijas situācijā, taču tajā pašā laikā komisāri turpina darbu pie kaimiņa attiecību nolīguma. Kā to var attaisnot? Manuprāt, tas ir eh, pārsteidzoši. Ņemot vērā šo informāciju, ko jūs mums sniedzāt šodien par to, kā Eh, cietumnieki tiek arestēti, kāda ir viņa attieksme pret šiem cietumniekiem, kā viņi pazūd bez jebkādām pēdām, kā mēs varam turpināt eh, strādāt pie šī nolīguma. Es saprotu, ka teorijā regulāra dialoga nodibināšana, cilvēktiesību jautājumu ietveršana darba kārtībā ir ļoti svarīgi, bet eh, kā tad mēs noteiksim sasniegtos rezultātus, kā mēs izmērīsim to, kas ir paveikts? Kad Eiropas Savienība teiks, uh, Lūk, mēs esam uh, strādājuši atklāti, mēs esam mēģinājuši attīstīt mūsu attiecības balstoties uz uh, savstarpēju atzīšanu, uz uh, cilvēktiesību uzturēšanu, piedāvājot dažādas tirzniecības iespējas un tā tālāk, bet tas nedarbojas un tāpēc šis nolīgums ir uh, jāaptur. Kad tas notiks? Tad, kad mēs varēsim pateikt, ka nav bijis pietiekams progress un uh, Otrais, kad tad mēs pateiksim nē, kad mēs uh, atteiksimies no šī nolīguma. Paldies, Terasas kungam. Tagad eh, došu vārdu Rijas kungam, Almalei kungam un pārējiem runātājiem, bet jums patiešām ir jārunā īsi, jo mums vēl ir darba kārtībā vēl viena valsts. Paldies par jūsu jautājumiem. Ja runa par ārvalstniekiem, tad eh, Libānā tie ir 35% ārvalstnieku cietumos. Uh, Tad, tad tie atrodas cietumās, kaut gan viņi jau ir izcietuši savu sodu. No šiem 60 eh, ir palestīnieši un izrēļi, kas eh, ilgu laiku dzīvo Libānā, eh, pārējie 19% ietver vairākas nacionalitātes. Lielākā grupa ir Sudānas iedzīvotāji, tāpat arī ir daudz sieviešu cietumnieču, kas ir māja apkalpotājs no Filipīnām, Šrilankas, Nepālas. Mums ir statistikas dati par to, kāpēc viņi atrodas cietumos. Pirmais iemesls ir tas, ka lielākajai daļai no šiem cietumniekiem nav uzturēšanās atļauju. Bieži vien tas nav viņu vainas dēļ, tas ir tāpēc, ka viņu darba devēja konfiscē šos dokumentus. Un otrs iemesls ir tādi nodarījumi kā zādzības. Taču Libānā es varēšu jums sniegt patiešām sīkāku informāciju par eh, problēmām. Tagad par īpašajām tiesām Sīrijā. Jā, jums ir taisnība. Eh, ir kāda tiesa, ko sauc par augstāko valsts drošības tiesu. Tā tika eh, izveidota balstoties uz ārkārtas likumdošanu. Tā notiesā apmēram 250 cilvēkus gadā, un šķiet, ka tiks atvērta arī otra šīs tiesas kamera. Labākais veids, kā raksturot šo tiesu, ir teikt, ka tā ir ķenguru tiesa. Tiesnesis, kas tajā darbojas, strādā 30 gadus šajā tiesā, viņam vajadzēja iet pensijā, bet viņš vēl ar vienu tur strādā. Lielākā daļa no kurdu aktīvistiem, kas tiek tiesāti, tiek tiesāti šajā tiesā, bet tajā pašā laikā te ir runa arī par eh, politieslodzītajiem. Un pēdējais, ko es vēlējos minēt par šo valsts drošības tiesu, ir tas, ka tā ne tikai neuzlabojas, mēs īstenībā neredzam vispār nekādus uzlabojumus tiesvedības praksē, un tas sagādā visvairāk problēmu. Kāda tad ir īstā Eiropas Savienības stratēģija attiecībā uz Sīriju? Tas būtu tāds jautājums, kur atbildi varētu būt miljons eiro vērta. Jā, protams, ka visiem viss ir apnicis, neviens nezina, kā. Ka izmērīt progresu attiecībā uz Sīriju. Es domāju, ka Eiropas Savienībā vajadzētu šeit pārdomāt savu stratēģiju. Mēs visi zinām, ka ir ļoti grūti izstrādāt skaidru stratēģiju attiecībā uz Sīriju, taču mēs visi zinām, ka pašreizējā stratēģija nedarbojas. Tieši tāpēc mums ir jādomā par alternatīvām. Paldies! Paldies! Almalei kungam vārds. Paldies! dzirdēju divus jautājumus, kurus varētu komentēt. Pirmais eh, - ieslodzīto skaits. Esmu saņēmis datus, un šķiet, ka šie dati atbilst visās cilvēktiesību organizācijās, kas strādā gan Sīrijā, gan arī ārpus tās. Tas ir 4500 uh, eh, mm, politieslodzīto un uh, eh, 750 pazudušo ja runa par tiesas prāvām, tad neviens nevar sniegt skaidru atbildi, kādā veidā tad eh, tiek organizēti šie tiesu procesi. Mēs runājam par eh, divām lietām, par eh, man, Mahasanī lietu un par mana tēva lietu. Abi šie tiesājumie ir juristi, kas tiek uh, apsūdzēti vienā un tajā pašā nodarījumā. Viens no tiem tika tiesāts militārā tiesā, mans tēvs, bet Hasanīkungs tika tiesāts pārastā tiesā. Abi divi saņēma tādu pašu sodu - trīs gadi cietumsoda. Mans tēvs nekad nav bijis armijā, taču tā ir trešā reize pēdējo desmitgadu laikā, kad viņš ir tiesāts militārā tiesā - 2002., 2004. gadā un tagad. Kāpēc viņi tā dara, es nezinu. Es nezinu, kāpēc viņi mm, šādā veidā izvēlas, kuru ieslodzīto tiesāt kurā tiesā, taču galu galā abiem tiek piespriests tāds pats sots. Šis sots tiek noteikts jau iepriekš. Muhamad al-Hasanīs spriedumu mēs zinājām jau iepriekšējā dienā pirms tiesas sēdes. Mēs zinājām, ka viņš tiks notiesāts uz trīs gadiem cietumsodu. Tieši tā lietas notiek Sīrijā. Paldies, Hurts kungam vārds. Liels paldies, priekšēdētāji. Paldies arī uh, abiem deputātiem par ļoti loģiskajiem jautājumiem. Abi šie jautājumi ir saistīti. Galvenokārt šeit ir runa par to, kā mēs varētu darboties efektīvāk, zinot to, ka uh, Eiropas Savienība darbojas augstākajā līmenī, Eštonas kundze un arī Eiropas parlamenta 19. septembra rezolūcija te ir jāpiesauc, proti, kā mēs varētu panākt progresu Sīrijā ar tādiem īstermiņa rezultātiem. Eh, Kaimietiecība un asociācijas nolīgums eh, jau ir ievilcies, šīs debatas eh, ilgst ļoti ilgi. Vai mums vajadzētu nodrošināt šādu nolīgumu tikai tieši tāpēc, ka uh, nav panāks progress cilvēktiesību jomā, bet vai varbūt otrādi, varbūt mums nav progresa šajā jomā, tāpēc, ka šāds nolīgums nav noslēgts. Šo diskusiju noteikumi jau ir apspriesti Eiropas parlamentā, tā skaitā šajā telpā. Es vēlētos šeit citēt Eiropas parlamenta rezolūciju, kas datēta ar 9. septembri. Un 7. punktā parlaments saka, ka uh, Parlaments saskata iespējas noslēgt eh, asociācijas nolīgumu, kas varētu nodrošināt eh, lielas izredzes, ierobežot eh, cilvēktiesību pārkāpumus un stiprināt procesu Sīrijā. Eiropas parlaments aicina padomju un komisiju pilnībā izmantot šos rīkus, pieņemot cilvēktiesību un demokrātijas rīcības plānu, kur tiktu skaidri noteikti uzlabojumi cilvēktiesību jomā, kas tiek sagaidīti no Sīrijas varas iestādēm. Nu, tas būtu no Eiropas parlamenta puses. Lielas paldies! Es domāju, ka ir jāpiemina arī tas, ka ceļš no nolīguma parakstīšanas līdz ratifikācijai dalību valstīs un parlamentā var būt diezgan garš. Un to noteikti vajadzētu izmantot uh, cilvēktiesību situācijas uzlabošanai. Kā jau mēs šodien dzirdējām, mēs varējām uzklausīt patiešām dzīvīgus, patiesus, acu liecinieku stāstus, tāpēc es uzskatu, ka mums patiešām ir iemesls runāt par šīm problēmām. Mēs nedrīkstam aizmirst eh, par Libānu un Sīriju, mums ir jāturpina strādāt pie šiem jautājumiem. Lielas paldies, lielas paldies, ka ieradāties pie mums. Protams, mēs eh, šo tematu neaizmirsīsim. Es varu jums nolasīt eh, no pilsoņu un politisko tiesību fakta, ka visas personas, kar, kurām tiek atņemta cilvēka cieņa un tiesības uz uh, cilvēka cienīgu dzīvi, un es šo piezīmi šeit izsaku, tāpēc, ka Higgins kungs ir ieradies pie mums. Pirms dažām nedēļām viņš pieredzēja lielus pilnvaru pārkāpumus un uh, spīdzināšanu cietumos valstī, kas darbojas pašlaik ECO, un te es runāju par Kazahstānu, tāpēc es domāju, mēs šeit varētu pievērsties cilvēktiesību situācijai Kazahstānā. Tie, kas bija klāt eh, sanāksmes eh, sākumā, atcerēsies, ka es pieminēju to, ka šī sanāksme netika atlikta prezidenta Nazara Baieva vizītes dēļ Eiropas institūcijās, bet gan mūsu parlamentā priekšēdētāja lūguma dēļ tā tika atlikta, tāpēc, ka rītdien eh, Buzeks tiksies ar Nazarbājevu. Tagad es vēlētos pieminēt to, ka ārlietu komiteja ir eh, pavisam nesen pieņēmusi rezolūcijas priekšlikumu par attiecībām starp Eiropas Savienību un ECO, aicinot, lai Kazahstāna pirms uh, samita Astenā, kas ir paredzēts decembrī, eh, veiktu konkrētus pasākumus un pārskatītu vērtības, tas skaitā cilvēktiesības, demokrātiskumu un eh, vārda brīvību. Un cerot, ka šie pasākumi tiks veikti pietiekami ātri. Kazahstānā pašlaik mēģina nodrošināt savu kandidatūru ANO cilvēktiesību padomē laika periodam no 2012. līdz 2015. gadam. Es gribētu vēl piebilst, kolēģi, ka esmu es saņēmusi vēstuli no Strona Stevenstona, kas ir īpašais pārstāvis ekoloģiskos un vidas jautājumos. Un es vēlētos šeit nocitēt eh, dažas frāzes no viņa vēstules. Viņš saka, ka Kazahstāna ir uzsvērusi klimatu novēršanu klimata pārmaiņu novēršanu un eh, transporta infrastruktūras uzlabošanu nu, kā galvenos jautājumus. Viņi noturēs samitu Astānā decembrī, kur piedalīsies 56 valstu pārstāvju augstākajā līmenī. Mm, pirmo reizi tiks noturēts tik augsta līmeņa samits kopš 1999. gada. Vēlreiz citēšu Stīvensonu, kā jau zināt, Kazahstānā ir uh, visattīstīgākā ekonomika Centrālāzijas valstīs, un Eiropas Savienība pašlaik ir vadošais tirdzniecības partneris šai valstī. Tagad mēs varētu pievērsties mūsu uzklausīšanai. Pirmkārtām pie mums ir ieradusies Žaklīna. Nezinu, kā pareizi izrunā viņas uzvārdu. Žaklīna Heila. Viņa ir no Atvērtā sabiedrības institūta, kas pārzina cilvēktiesību situāciju Centrālā Azijā. Tāpat arī pie mums ir ieradusies doktora Andrejā Berga no Human Rights Watch. Mums ir liels prieks paziņot, ka pie mums ir ieradies viens NVO pārstāvis no Kazahstānas kurš varēja ierasties pie mums neskatoties uz lielām grūtībām un personisko apdraudējumu. Viņam arī mēs dosim vārdu. Sāksim ar Bergas kundzi no Human Rights Watch. Tagad patiešām es teikšu, ka katram runātājam ir atvēlētas tikai septiņas minūtes. Lūdzu, vienkārši brīvi izstāstiet galvenos punktus, nelasiet no papīra. Mēs noteikti varēsim nodrošināt, lai šie dokumenti tiek visiem izdalīti. Paldies, ka uzaicinājāt Human Rights Watch. Kazahijas valdība ir spērusi virkni svarīgu soļu. Diemžēl runātājai pazuda mikrofons, un mēs viņu vairs nedzirdam. Tagad viss kārtībā. Diemžēl procesā nav fundamentāli izmaiņu. 2010. gada gadā, kad Kazahija bija priekšsēdēta, kad notika OSE valstu uh, kad Kazahī to vadīja, šajā gadā, diemžēl, nenotika nekādas demokrātiskas pārmaiņas, nenotika uh, likumdošanas uzlabošana, valdība turpināja sodīt uh, cilvēkus pārkāpjot biedrošanās brīvības principu, uh, notika virkne tiesas procesu. Uh, un eh, virkne aktīvisti joprojām ir ieslodzījumā. Neatkarīgi žurnālisti, kas kritizē valdības politiku un praksi, tiek eh, dažādā veidā apdraudēti un viņiem eh, piešķir, teiksim, dažādus kriminālus sodus. Atilsus, tas ir Kazahu organizācija 2010. gadā, deva liecības par to, ka pieci žurnālistus tika fiziski ietekmēti par savu darbību un daži tika krimināli, pieci tika krimināli sodīti. Informācijas tīkli ir uh, ziņojuši, ka valdība ir e, izstrādājusi aizliedzamo e, tīmekļa vietnu sarakstu, veidot tā saucamo melno sarakstu, lai e, bloķētu šos, šīs tīmekļu saitus, piemēram, Live Journal, kas ir ļoti populārs Krievijas blogu saits, arī ir, piemēram, viens no tiem, kas atrod šajā sarakstā. 2010 gadā eh, Jezergēpova kungam, piemēram, eh, tikta mm, liekta priekšlaicīga atbrīvošana pirms eh, pēc pusotra gada. Mm. Viņu apsūdzēja par valsts noslēpumu publiskošanu, jo viņš bija, viņu uh, Viņš tika apsūdzēts par to, ka ir izpaudis valsts noslēpumu, viņa tiesa bija uh, neatklāta, tā bija slēgta, un principā uh, viņš tika notiesāts kā krimināla noziedznieks 26. martā Kozlaukungs, kas ir opozīcijas partijas līderis, tika uh, ieslodzīts un sodīts par nesankcionētu protesta akciju eh, organizēšanu par to, ka viņš izplatīja eh, skrējlapas, eh, kur viņš atļāvās kritizēt Kazatomu prom vadītāju. Un Kozlovs tika izdalījis tās kājām gājēju zonā amatā bet tie, kas to darīja tajā pašā laikā, citās vietās netika arestēti. Narimbājevs, kas vadīja drīvu sociālo kustību, tika iesūdzēts uz pie, ieslodzīts 15 diennaktīm par to, ka organizē 1. maijā nevardarbīgi 500 cilvēku uh, pulcēšanos. Uh, Viņš tika apsūdzēts par to, ka eh, necienīgi izturējies eh, pret tiesnesi un, prot, un pretojies policijai, par ko saņēmis ieslod, mm, tātad tic nociesās uz pieciem gadiem cietumā. Cits piemērs virkne cilvēktiesību aktīvistu un žurnālistu tika tiesāti par to, ka organizē nesankcionētu mītiņu un nepaklausīja varas iestādēm kāds cits pilsonis tika sotīts par to, ka protestēja pret ļoti pretrunīgu likumu, kas tika pieņemts. 3. septembrī 2010. gadā tika atzīmēta viena gada eh, ieslodzījuma gada diena, ehm, ka eh, cilvēktiesību cīnītājs Jevgeņija Žoftis tika ieslodzīts Viņš vadīja Kazahijas starptautisko biroju cilvēktiesību un tiesiskuma aizstāvēšanai. Žoftis nosodīja uz četriem gadiem cietumā. Uh, brī, gan tas ir brīvais nometinājums, kurā ir vairāk brīvības kā parastā cietumā. Viņš varēja atļaut Žoftisam strādāt ārpus ieslodzījuma vietas, bet tiesnes izvēlējās to nedarīt un Human Rights ir uh, arī pu publicējusi datus par bērnu nodarbināšanu lauksaimniecībā, par tabakas piegādi Philip Morris International, kur tiek nodarbināti imigranti no Kizaks, uh, Kirgistānas eh, kur tiek atņēmtas šo strādājušo pāses, ir novēroti piespiedu darba gadījumi. Uh, Arī e, bērnu nodarbināšana tabakas un e, kokvilnas e, audzēšanas saimniecībās ir ļoti izplasīta. Darbs ir ļoti smags un bērni tiek pakļauti tabakas lapu izgarojumu un pesticīdu iedarbībai un Philip Morris International un Philip Morris Kazahstāna ir pārskatījuši savus līgumus ar tabaks audzētājiem, lai nodrošinātu to, ka strādājošie uh, šajās te saimniecībās regulāri saņemtu atalgojumu par savu darbu. Ir izveidots arī sūdzību izskatīšanu mehānisms, uh, lai šie strādājošie un Filipa Moris nodarbinātie eh, varētu iesniegt savas sūdzības, tiek veidots arī vasaras eh, nometnes un eh, veidoti noteikumi, lai imigrantu strādājošie bērni varētu apmeklēt skolu. Novembra beigās tātad Astenā notiks ECO uh, kop, tātad gadskārtējā sanāksme. Uh, un mūsu organizācijas eh, plāno eh, noturēt eh, paralēlu sanāksmi pirms ECO samita. Paralēlā konference kalpos kā platforma pilsoniskās sabiedrības grupām, kas mērķētas uz to, lai humānās, tātad cilvēktiesību mehānismus stiprinātu lai ļautu uh, pilsoniskai sabiedrībai paust savu viedokli un tiešām uh, aicinātu ECO realizēt savu patieso potenciālu. Uh, Kazahijas valdība oficiāli pieprasīja, lai ECO vadība atceltu šo te paralēlo mm, sanāksmi Taču par spīti tam, ka šādas eh, paralēlas konferences ir pavisam parasta parādība šādu samitu laikā, mm, Kāzahija eh, to ir formulējis kā tādu, kas varētu graut eh, tātad galvenā samita darbību. Un ir izteikuši arī bažas par drošību. Uh, bet eh, šos te drošības apsvērumus nevajadzētu izmantot kā argumentu, lai aizliegtu eh, pilsoniskās sabiedrības konferenci. Un tādēļ mēs aicinām parlamentu aicināt eh, Kazahijas valdību sadarboties ar uh, pilsoniskās sabiedrības organizācijām. Paldies! Paldies, Bergs kundzei, par šo lielisko informāciju, ko nu pat sniedzāt. Es ļoti labi pazinu šo te cilvēktiesību afrīnismu un esmu šokēta uzzināt, ka lūk, kā Kazahijas valde, Kazahstānas valdība iztur, izturās pret šo pilsonisko sabiedrību un tā tālāk. Pie tā noteikti vēl atgriezīsimies. Tā kā Kazahstānas prezidentūras eh, es jau moto ir uzticēšanās un tam līdzīgs. Domāju, tas, ko jūs mēs dzirdējām no jums, Bergs, un neatbilst šim imidžam. Tālāk aicināšu Žaklīnu Heilu stāties. Lūdzu, priekšsēdētā dāmas un kungi. Priecājos, ka var būt šeit un runāt ar jums. Es neatkārtošu tās piezīmes, ko nu patās jau izteica kolēģi laika dēļ, pievērsīšos vairāk informāt, inf, informācija par šo prezidentūru. EDSO, es domāju, ka tas ir tāds, nu, iespējas zaudēšana faktiski, atklāt sakot, runājot. Tas, ka Kazahstānai bija šī iespēja pieteikties uz prezidentūru, tam vajadzēja palīdzēt valstī uzlabot cilvēktiesību aizsardzības rezultātus, bet tas ir bijis saraukstinoši. 2007. gadā eh, bijušais ārministrs Stāžins izteicās ka, ka nav paredzēts vēl tādas tiesību normas. Viens piemērs tomēr ir plašsaziņas līdzakļu brīvība un eh, apmelošanas noziegumi kas, ko nedrīkstētu uzskatīt par kriminālu nodarījumu. Nu, Madridē Kazahstāna izteica apņemšanos labot šos jautājumus, bet, diemžēl, nekas nav noticis. Šī gada februārī redzējām situāciju, kur divi populāru internetu platformu eh, vadītāji eh, tika viņu darbību ierobežota, platformas tika nobloķētas, un tad ir izveidot šī kontra, šis kontrolas dienesms, dienests, kas strādā pie atsevišķu lapu aizliekšanas, it kā vēršoties pret politisko ekstrēmismu. Nu, jāsaka, šeit ir ļoti viegli interpretējums de, ambicioz, divdomīgas definīcijas, un ar to var vērsties arī pilsonisko sabiedrību. Nu, pat mana Human Rights Watch pārst kolēģi jau minēja žurnālistu piezīmes par to, kā varas iestādes un valdība mēģina viņus ierošināt. Tāpat laikā ir arī cikta aktīvisti, lūk, kas tiek uh, sodīti it kā par valsts noslēpumu iz, izpaušanu. Kirgis žurnālists Pavduks tāpat it kā izkrit no daustā mājas roka, bet, nu, jāsaka, viņam kājas rokas bija sasietas. Uh, un uh, šīs slepkavības reiz nebūtu netiek attiecīgi izmeklēta. Kazahstānā visi šie jautājumi ir saistīti ar reliģijas, vārda brīvību, plašsaņas līdzekļu brīvību, un šīs brīvības bieži vien tiek ierobežotas, neskatoties uz to, ka pašreizējais uh, priekšsēdētājs runā par to, ka lūk tiek īstenot tolerants politika prezidentūras laikā. Šis jaunais administratīvais kodeks savukārt uh, turpina pašreizējo sodu piespriešanu mierīgām reliģiskām aktivitātēm ierobežojumu starpā, piem, ko atzīmē reliģisko brīvību novērotāji, piemēram, ir reliģiska rakstura literatūras cenzūra, tolerants trūkums pret jebkādu veidu ticības brīvību, attiecīgas pratināšanas draudu, sodi un tā tālāk. Un to tās tiek īstenotas gan pret reģistrētām, gan nereģistrētām reliģiskām biedrībām un to, to pārstāvošiem individiem ne, notiek netaisnīgas tiesas prāvas un reizēm pat piespriezt cietums. Eh, žēlsirdības darbs, ko šādas kopienas īsteno, arī ir ierobežots. Un ir bijuši vairāki augstu profilu gadījumi, kad šādas kopienas, šādām kopienām cenšas atņemt īpašumu, kas attiec uz pulcēšanās brīvību, arī kolēģi pamatot piebilda. Uh, kāda satraucoša attīstība norisinās saistībā ar Edsavu samitu Astānā. Mēs gribētu aicināt Eiropas Savienību un Eiropas parlamentu spēcīgi uzstāt uz šo lietu, runājot ar vērts iestādēm Astānā. Ir vajadzīga arī piekļuva taisn, tiesi, tiesiskumam un ties, taisnīgam tiesas prāvām šāda veida. E, šeit jāpiemina tieši Evgenijas žalftis un netiet netaisnīgā tiesas prāva, kas attiecas uz spīdzināšanu, un tā ir joma, kur mēs joprojām cer, ceram, ka valdības spērs konkrētus soļus, respektīvi aizliegs to, bet pagaidām spīdzināšana joprojām ir ļoti plaši izplatīta problēma, un tās to parasti īsteno cilvēki, kas paliek pilnīgi nesodīti Kazahstānā. Tas tika norādīts, ka ļoti nopietnas uztraucošs jautājums EDSO īpašā referents sagatavotajā ziņojumā par spīdzināšanu un pavisam nesen šīs bažas e, pagājušā gada novembrī atkārtoja arī Eiropas cilvēktiesību tiesa savā spriedumā Kabulova pret Ukrainu lietā, kur tika galvenokārt norādīts, ka visa veida kriminālās eh, izdošanas uz Kazahstānu nedrīkst notikt, jo tā visa rezultātā tiks piemērota izdotajiem sūdzību eh, spīdzināšana. Beigās gribu norādīt, ka šeit Eiropas Savienība arī ir vairākas iespējas tā varētu mēģināt mudināt Kazahstānu virzīties ceļā uz Eiropu. Kazahstāna ir izstrādājusi Nacionālo cilvēktiesību aizsardzības plānu laikam no 2009. līdz 2012. gadam. Ja tas tap tiktu īstenos, tad tādā gadījumā tas būtu patiešām reāls uzlabojums cilvēktiesību jomā Kazahstānā. Mēs tāpēc gribam mudināt Eiropas parlamentu un Eiropas Savienību kopumā, kā arī komisiju šī plāna īstenošanu padarīt par daļu, neatņemam daļu diskusijās ar Kazahstānas varas iestādēm. E, ir jāveic, jāveicina arī spīdzināšanas aizliekšanas reforma, jo nedrīkst pieļaut to, ka šāda veida pārkāpuma pastrādātāji paliek nesodēti. Tas ir pretrunā ANO komitejas rekomendācijām, kas e, nodarbojas ar spīdzināšanas apkarošanu. Uh, šīs rekomendācijas tika izdotas 2009. gadā. Un visbeidzot, gribēju lūgt kolēģis no Eiropas Savienības, tu tāpat laikā izdarīt spiedienu uz Kazahstānas valdību, virzīties tālāk nekā tikai uh, pieņemt tiesību aktus, bet patiešām reāli, faktiski praksē uzlabot cilvēktiesību situāciju. Turklāt iesaistīties, iesaistīt darbā arī pilsonisko sabiedrību, kas var spēt ļoti labu uzraudzītāju lomu attiecībā uz valdības darbu. Un eh, tā var panākt arī sabiedrības atbalstu, jāpie, jāpiedāvā NVO piekļuvi viesnīcām eh, un telpām. Gaidāmā samita laikā tātad šim alternatīvās konferences organizēšanai un visbeidzot ir ļoti svarīgi, ņemot vērā, ka šī prezidentūra tuvēs noslēgumam, lai Eiropas Savienību pastiprinātu uzraudzību un apņemšanos sadarboties ar Kazahstānas varas iestībām cilvēktiesībā sargāšanas jomā. Tas ir īpaši svarīgi, jo, kā jau priekšādātāji norādīja, atcerēsimies, ka Kazahstāna taču ir ieinteresēta saņemt savu vietu arī Eiropas cilvēktiesību padomē 2012. gadā. Eiropas Savienībai vajadzētu gūt mācību no pašreizējās pieredzes uh, EDSO prezidentūras laikā, un tai jāpasnāk, ka tomēr uh, citas kvalificētas Azijas valstis arī konkurē uz šo vietu, un tā, tādējādi liek Kazahstānai pastiprināt savus centienus uh, cilvēktiesību aizsardzībā. Paldies, paldies Hēles kundzei, saka priekšsādātāji, jā. Ņemām ja vērā to, ka šie ties, šis cilvēktiesību plāns acīm redzot netiek īstenots, kā jūs norādījāt, un turklāt tiek notiek arī aizkavēšanās ar juridisko klauzulu izpildi rekomendācijās, ko devus komiteja pret spīdzināšanu. Tālāk došu vārdu Ainuram Kurmānovam, kas ir cilvēktiesību organizācijas Talmas priekšsēdētājs. Viņš, kā jau teicu, šodien ieradās pie mums par spīti visām personīgajām grūtībām un draudiem, kas viņam tik izteikti. Uh, godātais Kurmānov kungs dosim jums vārdu, ja var, jūs varat runāt arī krieviski. Paldies! Man ir tas gods uzstāties jūsu priekšā pārstāvot organizāciju tām, tas ir arotbied, neatkarīga arotbiedrība organizācija, un tāpat arī pārstāvu pilsoniskos un sociālos uh, kustības uh, virzību, kustību 2012. Gribu paust opozīcijas viedokli, kas, protams, atšķiras no tās oficiālās propagandas, kas nāk no valdības Kazahstānā, apgalvojot, ka Kazahstāna lieliem straujiem soļiem eh, iet uz demokrāciju un val valstī notikušas plašas liberālas reformas. Šie vārdiem nav nekā kopīga ar realitāti valstī. Un neviens no šādiem solījumiem, kas ticis dots eh, no Kazahstānas valdības puses Madridē 2007. gadā, nav izpildīti. Tas attiec gan uz pulcēšanās brīvību, gan uz izpausmes brīvību brīvību, vārda brīvību, kā arī politiskās eh, un sabiedriskās darbības brīvību neskatoties uz to, ka valsts konstitūcijā ir paredzētas tiesības uz mierīgu pulcēšanos realitātē, 90% gadījumu valdības attiec, atsakās dot eh, atļauju gan arotbiedrībām, gan cita veida organizējumiem arī īstenot šādas mierīgas demonstrācijas. Protesta akcijas, kas norisinās bez varas iestāžu atļaujas, savukārt vienmēr tiek aplikta ar, ar sodiem, notiek āresti. Un tā tas notika visu pagājušo gadu un šogad. Šogad vien uh, ar administratīvu sodu tiek, eh, tiek aplikti desmit tūkstoši mūsu kustības dalībnieku, kas eh, visi darbojas mūsu organizācijās, kuras šobrīd arī pārstāv, kā jau jums minēju. Tāpat šī gada laikā varas iestādēm aktīvi līdzdarboties tika atļauta desmitiem arotbiedrību darbinieku it kā par to, ka viņi pielījušies nelegālos streikos. Uh, Tāpat arī nevar, nav iespējams reģi, reģistrēt politiskās partijas, piemēram, OSDP AZ un Tautas partija Algar. Nevarēs līdz ar to piedalīties gaidāmajās vēlēšanās, parlamentu vēlēšanās valstī. Ne, ne, nevar brīvi izmantot arī internetu, te paredzētu likumu visi blogeri, kas līdzdarbojas čatos un fórumos, eh, tiek vajāti tiek šie, šīs mājas vietnes tiek bloķēts, un to jau iepriekšējā referenta minēja. Daļai arī avīze Respublika nevar publicēt visus materiālus, tā nevar publicēties. Lūk, šī ir avīze Respublika, ko jums rādu. Tā iznāk pagrīdes apstākļos. Un, lūk, tur viss, neviena tipogrāfija to nevar iespiest valstī. Tas viss notiek valdības spiediens, spiediena rezultātā. Un tāpat arī tiek izdarīts spiediens uz Stanti TV, vid, TV stacijai un tiek draudēts, ka tā tiks slēgta. Kazahstānā ir vairāk simt aizturēto, kas tiek apsūdzēti pret teror, kas ir teroristiskā darbībā, bet pēc oficiāliem datiem valstī nav bijis neviena terorisma akta. Visu šo iedzīvotāju vaina ir tā, ka viņi ir bijuši, ir piedalījušies konkrēti kaut kādās islama organizācijās, karām ir bijuši pavisam mierīgs raksturs. Tāpat arī Kazahstāna pārkāpj ANO konvenciju par bēgļu statusu. Valstī šobrīd ir 29 uzbeku bēgļi, kas tika arestēti, to darīs pēcdienesti, un visdrīzāk viņi tiks nodot atpakaļ uz Uzbekistānai, kur viņus gaida nāve. Tāpat laikā Kazahstānā tabaks uzņēmumi un E, Kokvilnas audēšanas uzņēmumu plaši izmanto bērnu darbu, un tas ļoti labi atspoguļos Human Rights Watch ziņojumā, un tās pārstāvi šobrīd jau to minēja. Arī šis ziņojums pa, pa, Kazahstānā faktiski ir aizliegts, bet e, interneta vītne valstī ir, kur šis ziņojums atrodas, ir bloķēta. Tāpat arī netiek piedāvāts e, izglītības iestības imigrantu bērniem, un tie netiek reģistrēti, kas attiec uz Kazahstānas pilsoņiem valsts šobrīd neļauj izsniegt uh, izziņas pārvietošanās uh, iespējām pa valsti, kas ir vēl trakāk nekā tas bija iepriekšējā PSRS. Tālāk par aizturēto tiesībām Kazahstānā šogad valsts parādīja, ka tā joprojām nodarbojas ar spīdzināšanu un ņirgājas par uh, saviem aizturētiem. Tas ir gandrīz tāpat kā savā laikā gulagā. Uh, Eh, Staļina laikos, daļēji saglabāts tās pašas grupas vietējās kārtības ievēršanai. Un eh, te, te tiek izmantoti bijušie ieslodzītie vai ieslodzītie, kas zina, kā terorizēt pārējos aizturētos. Valstī šī gada laikā ir bijuši desmit masveidu protestu no aizturēto puses, jo viņi tiek, eh, viņi tiek spīdzināti un turēti drausmīgos apstākļos. Uh, Un e, viņi mēģina rīkot šādas protestācijas, tā piemēram 9. augustā neizturot šo ņirgāšanos un nacistisko režīmu cienīgo spīdzināšanu, kā piemēram šī lik, e, piespiedu soļošana augstumā, karstumā, kolonnā, himnes dziedāšana un tā tālāk. Un te mēs runājam par par eh, tādu cietumu ieslodzītajiem, kas nav nemaz to bīstamāko noziedz, noziegumu pastrādātāju. Simtiem, eh, vairāk simts cilvēki centās protestēt, bet eh, faktiski beigās gāja projām apšaunas rezultātā, viens no viņiem aplējās ar benzīnu, pat aizdedzinājās. Valsts joprojām slēpi to skaitu, kas gā, cik tad ir gā, ieslodzīto gājuši boj, bojā. Te nu redzam, ka šajā visā jomā ir pilnīgs regress. Valsts tiesības sargājušās iestādes eh, nepublicē šos sarakstus, un lai arī ir pierādījumi, lai ir ļoti daudz liecību par to, kā notikušas nu, slepkavības cietumos un spīdzināšanas cietumos, neviens, kas atbildīgs par šiem noziegumiem kolonijās un cietumos, nav saņēmis sodu. Eh, Sergei Kuķins, slepkavība, Kalva Kamaldahānova. Uh, un daudzu citu slepkavības. Eh, Maksiem Kažānavu novešana līdz pašnāvībai šāda veida noziegums nedrīkstām aizmirst. Ir atbildīgai jāsauc pie tiesas priekšā. Šobrīd mm, eh, Vādījums Kurāšins, kas ir trīs gadus nosēdējis cietumā un izgājis cauri represijām, cenšas organizēt predarbību un arotbiedrību. Un viņš cenšas informēt visu par tām vidus uh, laiku spīdzināšanas metodēm, kas joprojām tiek izmantotas. Viņš nevarēja, diemžēl, ierasties šodien šeit, kaut gan to gribēja. Tāpat gribēju runāt arī jautājumu par politiskām represijām Kazahstānā. Kazahstānas cietumos un kolonijās ir sabiedriskie darbinieki, kas cietuši par savu politisko pārliecību. Tādi kā, piemēram, Ramazan, eh, Ramazan Sergepovs, kas ir avīzes redaktors, un kā arī Ārons Atabeks, kas ir nacionālais rakstnieks, un viņi centās aizsargāt eh, iekšējo bēgļu valsts, bēgļu valsts iekšēnē tiesības. Sistemātiski notiek provokācijas, eh, spēcdienas organizētas provokācijas pret dažāda veida arotbiedrību un sabiedrisko organizāciju pārstāvjiem. Viņiem tiek uzbrukts un pēc tam viņi tiek vainīti par huligāniskām darbībām vai par pretošanos policijai. Nu, tā piemēram uz diviem gadiem cietumā tika ielikts Sadikova kungs, kurš kuru piekāva policija šī gada maijā, un pēc tam pateica, ka viņš pats ir bijis vainīgs un uh, likt tik saukts tiesas priekšā. Ir gan video, gan arī bija attēli par to, kā viņš ticis piekauts. Un tur pilnībā var redzēt, ka viņš nepie kā nav vaigs, bet Kazahstānas tiesas šos materiālus e, nav piekritis ņemt vērā, un mēs varam tos arī jums izplatīt. Mums tie visi materiāli ir pieejami līdzīgā pašā kārtā uz četriem gadiem tika notiesāts sabiedriskās organizācijas pārstāvis Narimbājev kungs, kuru vainoja ļaunprātīgā pratošanās policijā. Kaut gan viņa vienīgā vaina bija tas, ka viņš pirmā māja sanāksmē nāca klajā ar saukli Nazarbājev atkāpies. Eh, tāpat ir, eh, tāpat ir eh, vēl kāds darbnieks, kas, kas uzsāka uh, bada, so, bada streiku, lai pieprasītu video noskatīšanos, bet arī viņa darbībai nebija rez, rezultātu. Tāpat ir kā par huligānisku aizturēti virkne uh, Eh, darbinieku, Igors Kolovs, piemēram, kas tāpat laikā tika nežēlīgi piekauts, viņam bija smadzeņu satricinājums aizturēšanas izolatorā. Un to darīja policijas pārstāvi. Policija sākotnēji it kā pat pazaudēja viņa iesniegumu, kur viņš rakstīja par piekaušanu, un pēc tam teica, ka aizturēs viņu vēl uz 15 dienām, lai no viņa ķermeņa pazust sišanas pazīmes. Viņu iegrūda policijas mašīnā un paslepus no dar, radiniekiem izveda no pilsētas un pēc tam kailu izmeta, izmeta grāvī. 16. Gada, augustā tika arestēts Kurāmšev kungs, lai neļaut viņam tikties ar Eiropa parlamenta uh, deputātiem, ar uh, Higgins kungu konkrēti. Netiek izpētīti fizisku uzbrukumu un terorisma aktu realizācija pret sabiedriskiem darbiniekiem, neatkarīgo arotbiedrību pārstāvjiem, masu mēdīju uh, pārstāvjiem un tā pirms divām nedēļām tika uzspridzināta automašīna kas piedarē organizāciju Šahķorskaisim Jā, Hamidžānovam, bet izmeklēšanas eh, vietā policisti un eh, ārsti mēģināja nolaupīt šo cilvēku un ieslodzīt psihiatriskajā slimnīcā. Pēc izmeklēšanas ārsti atteicās to darīt un pēc tam, kad tiesības sargājušie orgāni iejaucās, eh, šis aktīvis tika atbrīvots, taču viņam mēģina atņemt dzīvokli, mēģina izlikt viņu no dzīvokļa. E, tika atzīmēti fakti, kad viņam tika arī fiziski draudēts un viņš tika fiziski ietekmēts, tātad viņa dzīvība ir briesmās. Desmitiem neatkarīgo uh, naftinieku ārotbiedrības e, darbinieku tiek apdraudēti. Uh, Un eh, pagājušajā gadā ECO sanāksmē eh, Varšavā eh, dažiem no viņiem tika uzbrukts, un uzbrucēji tā arī netika atrasti. Uraiskā tika nodedzināts komunistiskās partijas birojas, un arī šeit policija nekad neatradīs vainīgos. Taču pret naftinieku aktīvistu Takšānu tika veikta provokācija, viņam tika uh, Eh, piemestas narkotikas, eh, un viņš tika mm, apcietināts. Līdz ar to arotbiedrība bija spiest izsludināt streiku, kas turpinās joprojām. Šis spiediena rezultātā Tašāros tika atbrīvots, taču krimināla lieta netika slēgta, un jebkurā brīdī viņš atkal var atrasties cietumā. Runājot par citādi domājušiem aktīvistiem, uh, Eh, viņi tiek terorizēti un represēti, neņemot vērā to, ka Kazahija ir ECO prezidējošā valsts. Uz eh, mūsu valsti brauc daudz dažādu referentu, cilvēktiesību, dažādu biroju un organizāciju pārstāvi, taču viņi uh, neskata cilvēktiesību jautājums tādā šaurākā lokā, un neviens faktiski nav sistemātiski analizējis tās globala, globālās izmaiņas un uh, cilvēktiesību situācijas pasliktināšanos Kazahijā, un vairāk kā 50 punkti uh, Eh, kas ir cilvēktiesību hartā, jāsaka, ka pa 43 punktos ir notikusi situācijas pasliktināšanās. Piemēram, pilsoņiem tiek laupīts tiesības uz informāciju. Kazahija šobrīd ir 168. vietā saskaņā pēc, eh, saskaņā ar organizāciju žurnālisti bez robežām pētījumu. Un noslēgumā es eh, vēlētos vēl teikt, ka valsts varas iestādes deklarē, ka jebkuram ir tiesības kandidēt vēlēšanās, taču šogad likumā par nācijas līderi eh, Nazarbājevam tiek dotas mūžīgas eh, tiesības būt prezidentam un, un arī uzlikt veto jebkuram nākotnes prezidenta kandidātam. Un tā ir klēja neatbilstības ar to, eh, ko runā un ko dara Kazahijas valdība. Paldies! Paldies par šo ziņojumu. Un, uh, Kazahijas valdība mums ir atsūtījusi tieslietu uh, ministrijas pārstāvi Beketāja kungu. Lūdzu, jums arī ir laiks trīs minūtes izteikties. Man ir. Īsnībā man šeit priekšā ir eh, rakstīta runa Nu, cik ilgi jūs grasāties runāt, jautā priekšēdētāji? Mēs eh, izdalīsim visiem jūsu rakstisko materiālu, bet mums, diemžēl, nav neierobežots runāšanas laiks. Es gribētu vispirms iepazīstināt ar sevi. Es domāju, ka tas ir svarīgi, un pēc tam es eh, pastāstīšu par galvenajiem punktiem savā runā. Mans stāsts ir ļoti labs piemērs, kas ļoti labi ilustrē to, ka katrs, ka katram individam Kazahstānā ir visas tiesības, ka katrs cilvēks var iegūt labu izglītību, darbu un var strādāt sabiedrības labā. Pats uzaugu parastā zemnieku saimniecībā. Mans uh, tēls bija parasts darbinieks. Pēc tam, kad es pabeidzu universitāti, es saņēmu stipendiju. Čevnings stipendiju, ko finansē Br Lielbritānijas valdība, un es pēc tam studēju uh, London School of Economics. Agrāk tas nebūtu bijis iespējams, taču tā kā Kazahstāna ļoti strauji attīstījās, tā kā attīstījās sadarbība ar um, pasauli, man radās šāda izdevība. Es atgriezos un sāku strādāt ārlietu ministrijā. Es pēc tam strādāju arī premjera birojā un pēc tam arī tieslietu ministrijā. Pašlaik esmu atbildīgs par uh, galvenajām reformām tieslietu ministrijā, tā skaitā par cietuma reformu. Īsnībā es uzaugu cietumā, kur atradās trīs cietumi. Eh, cilvēki no Kazahstānas to ļoti labi pazīst šo ciematu, ciematu un labi zina tā nosaukumu. Mans tēvs tur strādāja, priekšādātāja pārtrauc runātāju, tā kā mums ir ļoti maz laika un visi priekšēji runātāji jau stāstīja par ļoti svarīgiem notikumiem, un mēs gribam, protams, dzirdēt, kā Kazahstāna sadarbojas ar eh, starptautiskām organizācijām. Mēs, protams, zinām, ka cilvēku dzīves ir uzlabojušās, taču mēs šeit runājam par konkrētiem aspektiem. Labi, es tagad pievērsīšos galvenajiem jautājumiem. Es neignorēju atsevišķus gadījumus, taču, manuprāt, ir svarīgi uzsvērt to, kas ir noticis cilvēktiesību uzlabošanās eh, jomā Kazahstānā. ANO cilvēktiesību padome katru gadu veids periodiskus pārskatus par situāciju valstīs, un tajā ir vairāk nekā 120 rekomendāciju. Mēs akceptējām vairāk nekā simts no šīm rekomendācijām nekavējoties. Pēc tam mēs eh, akceptējām arī lielāko daļu no pārējām. Sešas rekomendācijas mēs neakceptējām, jo mēs eh, sapratām, ka šādām reformām ir vajadzīgi finanšu līdzekļi. No pirmajām neatkarības dienām Kazakstī, Kazahstāna atzīst katru individu un katru individu tiesības. Un Kazahstāna vēlas veidot demokrātisku tiesisku valsti. Tagad vēlētos pievērsties spīdzināšanai. Esam tikušies ar īpašo referēdu spīdzināšanas jautājumos Manfredu Novāku. Mēs uzaicinājām viņu arī uz otru vizīti. Viņš pats apgalvoja, ka Kazahstāna ir vienīgā valsts, kas ir uzaicinājusi īpašo referentu uz otru vizīti mēs varējām parādīt, kādas rekomendācijas jau ir izpildītas un kas ir plānots tālāk. Mēs spriedām arī par rekomendācijām un nacionālo novēršanas mehānismu ieviešanu, kas ļautu novērst spīdzināšanu cietumos. Tagad mēs plānojam dekriminalizēt 36 noziedzīgus nodarījumus ņemot vērā grozījumus krimināla kodeksā. Tagad mēs plānojam ieviest jaunus soda veidus, kas nav saistīti ar uh, brīvības atņemšanu. Tas nozīmē, ka tādējādi tiks atliktas vairāk nekā simts krimināla lietas. Kazahstāna ir atvērta jau kādām sadarbības formām. Esam labi sadarbojušies ar starptautiskām organizācijām. Pie cietuma reformas, pie krimināla kodeksa reformas un pie citām reformām. Esam labi sadarbojušies arī ar Manfredu Novāku. Savos, savā darbā esmu ticies ar viņu četras reizes. Kazahstāna ir gatava sadarbībai. Mēs vēlētos uzaicināt ikvienu, kuram interesē Kazahstāna. Un eh, daudzas no šīm lietām, kas eh, tika pieminētas NVO pārstāvju stāstījumā, īsnībā mums par katru no šīm lietām ir argumenti. Man ir vesels materiāla komplekts. Esmu gatavs vēlāk šovakar tikties un runāt par katru no šīm lietām detalizēti. Ja mēs nevaram apspriesties tagad, tad esmu gatavs tikties ar jums Kazahstānā. Tā kā vairāk nav laika, es vēlētos uzstāšanos beigt, un es ceru, ka mēs varēsim sadarboties nākotnē. Lās paldies, bet Gatāieva kungs. Man ir jums jāuzdot jautājums par NVL konferenci, kurā vajadzēja notikt eh, paralēli samitam Astānā, šķiet 1. un 2. decembrī. Kā jūs zināt, jūsu prezidents tiksies ar Eiropas parlamenta priekšsēdētāju rīt, un es uzskatu, ka būtu ļoti labi šo diskusiju nolūkā mm, dzirdēt, vai jūs esat gatavi sadarboties ar NVO Kā jau jūs redzat, mēs visu šo pēcpusdienu runājam par eh, pilsoniskās sabiedrības organizācijām, mēs ar viņiem sadarbojāmies, jo, sadarbojamies, jo tās mums sniedz ļoti daudz nodrīgas informācijas. Es eh, gribētu, lai jūs sadarbojaties ar pilsoniskajām organizācijām. Es uzskatu, ka Helsinku hartu nevar uh, atstāt novārtā. Galu galā viena no cilvēktiesībām ir sadarboties ar uh, pilsonisko sabiedrību ar NVO. Varbūt jūs varētu uz, atbildēt uz šo jautājumu. Es ļoti labi apzinos uh, šo situāciju. Es uzskatu, ka šeit ir liela nesaprašanās. Astana nav pārāk liela pilsēta. M mēs augustā tikāmies sanāksmē, kur par to bija runā. Tika nolemts, ka pašvaldība Astanā vietējās iestādes palīdzēs organizatoriem atrast vietu konferencē. Diemžēl būs grūti atrast vietu, kur uzturēties šajā laika periodā Astenā. Tomēr vietējām pašvaldībām tika dots uzdevums atrast uh, uzturēšanās vietas dalībniekiem. Cik tālu es zinu, vietējās iestādes darbosies pie šiem jautājumiem. Netika saņemta nekāda pavēle vai rīcība apturēt šo paralēlo konferenci. Lielas paldies! Es domāju, ka mums vajadzētu tagad uh, dot vārdu Bergas kundzei, ko viņa domā par uh, šo skaidrojumu. Cik tālu Es esmu informēta un esmu runājusi arī ar dažiem no organizatoriem ECO pārskata konferencē Varšavā. Tad eh, viņi ir eh, saņēmuši zvanu no viesnīcas, viņi bija rezervējuši konferences telpu, viņi bija par to samaksājuši, šķiet arī bija samaksājuši par 70 viesnīcas istabām eh, dalībniekiem, taču šī rezervācija tika anulēta. Es domāju, ka mums vajadzētu turpināt apspriest šo konkrēto jautājumu, jo tas ir tiešām steidzams. Ir palicis tikai mazliet vairāk pār mēnesi līdz eh, šim notikumam. Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu. Jā, saņēmu arī informāciju, ka lidosta Astanā tiks slēgta 1. un 2. decembrī drošības apstākļu dēļ, un tas nozīmē to, ka dalībniekiem nebūtu iespēja, šīs paralēlās konferences dalībniekiem nebūtu iespējams atstāt pilsētu. Šķiet, ka tā kā neviens nav lūdzis vārdu izteikties, tad pēdējais runās komisijas pārstāvis. Viņš ir atbildīgs par Centrāla Āzijas nodaļu. Lielas paldies, priekšēdētājs kundze. Izteikšos pavisam īsi, jo šķiet, ka laika vairs nav atlicis daudz. Galvenokārt runāšu par ECO mm, vadību un attiecīgajiem jautājumiem. Vienīgais, ko es varu teikt, esam vīlušies. Esam vīlušies par to, kā Astana ir pildījusi savas apņemšanās attiecībās politisko reformu, ņemot vērā ECO priekšēdētāju statusu. Šķiet, ka trūkst ambīciju attiecībā uz politisko reformu darba kārtību Kazahstānā. Es vēlētos teikt, ka šīs izmaiņas, ko ir ieteicis Kazahstānas parlaments par likumiem attiecībā uz vēlēšanām, politiskajām partijām, pašpārvaldi, uh, diemžēl nav bijušas tādas, kā mēs gaidījām, tad, kad tika piešķirts priekšsēdētājs status. Kā jūs zināt, dalībnieku skaits politiskās pārtījas dibināšanai ir samazināts no 50 tūkstošiem līdz 40 tūkstošiem, taču mēs uzskatām, ka šis cipars vēl ar vienu ir pārāk augsts lai nodrošinātu patiešām reālu politisku plurālismu. Tāpat arī 7% slieksnis, lai iekļūtu parlamentā, mūsuprāt, ir pārāk augsts. Taču mums, protams, ir jāņem vērā pozitīvās izmaiņas. Ir ieviests mehānisms, kas atļauj otrajai partijai iekļūt parti, parlamentā pat tad, ja šī otrā partija nav sasniegusi 7% slieksni. Mēs zinām, ka ir iesni, ieviesti pavisam nelieli uzlabojumi plašsaziņas līdzekļu likumā, un mēs atceramies, ka apmelošana vēl ar vienu tiek uzskatīts par kriminālu noziegumu. Šķiet, ka jūs jau to minējāt, bet Kazahstānas krimināla kodeksā ir seši panti, kas aizsargā valsts amatpersonu cieņu, it īpaši prezidenta godu un cieņu. Mūs uztrauc nesenās tieslietas pret neatkarīgiem laikrakstiem, kas neļauj šiem laikrakstiem drukāt izdevumus. Mēs arī zinām, ka uh, tiek pieņemti ierobežojuši tiesību akti attiecībā pret internetu. Uh, Mēs uzskatām, ka tas ierobežo vārda brīvību. Pēdējais par pašpārvaldes likumu. Mēs uzskatām, ka šīs izmaiņas, ko ir ieviesis parlaments, nenodrošina vajadzīgo pamatu, kas ir vajadzīgs reālai pašpārvaldei. Kā jau es teicu iepriekš, mēs esam vīlušies par Madrides solījumu izpildi. Noslēgumā es gribētu pieminēt vēl kādu punktu. Tie ir runa par uh, nāciju vadības likumprojekta izpildi. Eiropas komisija novērtē šos argumentus, ko izteica prezidents Nazarbājevs, lai attaisnotu savu atteikšanos parakstīt likumprojektu. Taču mūs pārsteidza fakts, ka Neskatoties uz to visu, šīs likumprojekts stājās spēkā. Mēs uzskatām, ka ir vairāki aspekti šajās jaunajos tiesību aktos, kas neatbilst ECO solījumiem un vērtībām. Mēs nedomājam, ka tas ļaus veicināt Kazahstānas demokratizācijas procesus. Paldies, priekšsēdētāji! Jā, paldies! Paldies par visu sniegto informāciju no visām pusēm, ko mēs esam saņēmuši šīs īsās uzklausīšanas laikā. Man ir kāds īpašs ziņojums jums, īpaši mūsu kazahu draugiem, un tas nāk no Buzeka kabineta un proti Eiropas parlaments ar nepacietību gaida šo atklāto viedokļu apmaiņu ar Kazahī īpaši rītdienas tikšanās reizē ar Buzekungu. Es ceru, ka diskusija turpināsies un es vēlētos īpaši atzīmēt, ka mēs uh, uzturēsim kontakts ar Kurmāno kungu un sagaidām, ka nebūs nekādu uh, represiju vai nekā tam līdzīga jo mēs esam dzirdējuši pārāk daudz tādu nepatīkamu piemēru, eh, ko tas īsti maksā brīvi izteikt savu viedokli Kazahijā. Un uh, par šo paralēlo konferenci, šo pilsoniskās sabiedrības eh, konferenci, es ceru, ka tā notiks, jo tas būs ļoti liederīgs pasākums, lai varētu apspriest, kā ECO vajadzētu attīstīties un kā tai vajadzētu stiprināt savu cilvēku tiesību uh, attieksmi samita laikā Astenā. Paldies!